Meine Damen und Herren, Kolleginnen un und Kollegen. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Auch auf den billigen Plätzen der EVP. Ieņemiet lūdzu arī dārgās EPP vietas. Sind zu viele, sind zu viele. Ich darf äh, den Tagesordnungspunkt 8 auf. Tagad pievērsīsimies astotajam punktam mūsu šās dienas darba kārtībā. Iepazīstināšana ar 2015. gada paplašināšanās paketi. Ar to mums iepazīstinās komisārs Johannes Hāns. Ja es pareizi saprotu, tad komisija ar savu uh, jauno pienesumu cenšas panākt lielāku skaidrību šajā paketē. Es domāju, ka tas ir saprātīgs lēmums. Tāpēc arī kandidātu valstīm tas tā būtu jāvērtē, jo, protams, šis ir pareizs risinājums. lai varētu padarīt iespējamu turpmāko soļu spēršanu. Jāsaka, Johannesam Hānam šis nav e, pirmais ziņojums, un šis pienesums noteikti ir milzīgs solis uz priekšu. Šobrīd sa mēs saskaramies ar milzīgām problēmām kaimiņos, un um, bēgļu jautājums um, tiešām izdara milzīgu spiedienu, un tāpēc es domāju, ka Ir pareizi, ka šis um, paplašanāšanās um, process arī attiecīgi tiek um, virzīts priekšu šajā kontekstā. Ja tas tiek turpināts, tad tas ir jāturpina ievērojot noteikums, neatkarīgi no tā, uh, kāda ir starptautiskā situācija. Pretējā gadījumā tas var novest tikai pie situācijas pasliktināšanās. jo starptautiskā situācija nedrīkst novest pie tā, ka mēs eh, piešķiram jebkādas atkāpes, jeb atlaides. Nu, vismaz tā es to saprotu, un ja mēs to eh, tā saprotam, tad ik eh, vienam attiecīgi ir arī jāstrādā pie šī jautājuma šādā veidā. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kā parlaments pievērstos arī visiem tehniskajiem jautājumiem um, arī jautājumam par um, funkcionējuši demokrātisku valsti, uh, cilvēktiesībām, likumu varu un tā tālāk un tā joprojām. Parlamentām šīs vērtības vienmēr ir bijušas ļoti svarīgas un uh, arī turpmāk Eiropas parlamentām šie jautājumi būs um, uzmanības centrā. Un tagad vēlos aicināt komisāru mūs iepazīstināt ar šo ziņojumu Es pateicos arī par to, ka ir e, iespējams e, ievērot e, noteikumus, proti par to, ka vispirms parlaments tiek informēts par šo jautājumu un tikai pēc tam šis priekšlikums tiek publiskots. Es domāju, ka tas ir saistīts arī ar parlamentu demokrātisko prerogatīvu Tāpēc eh, vēlreiz liels paldies par to, ka eh, par spīti visām grūtībām un laika trūkumam jums izdevās ievērot šo principu. Mans priekšlikums būtu ehm, <coughs> Es, protams, vēlos šeit sveikt arī kolēģis no nacionālajiem parlamentiem, eh, kas jau daļai ir ieradušies zālē, bet pamazām arī vēl ieradīsies zālē. Uh, koordinātori un Koordinatoriem būs iespēja izteikties eh, divu minūšu ietveros, un pēc tam um, pārējiem būs iespēja izteikties pusotru minūtu, lai mēs varētu dot pēc iespējas lielākam skaitam kolēģi iespēju izteikties, jo, diemžēl, mums nav atvēlēts tik daudz laika šī uh, punkta izskatīšanai. Paldies! Vārds jums tagad. Liels paldies priekšsēdē. Paldies arī par šo um, precīzo um, apkopumu mūsu um, pamatnoteikumiem un uh, pamatprincipiem. Tagad es vēlētos pāriet uz angļu valodu. Liels paldies, uh, cienījamie deputāti un jo īpaši cienījamie um, parlament, Nacionālo parlamentu pārstāvi. Es priecājos par to, ka man ir iespēja jūs iepazīstināt šodien ar paplašināšanās pakotni visbeidzot. Uh, Man ir liels prieks to darīt uh, ārlietu uh, komitejas sanāksmē. Was... Un uh, paldies jums par šo iespēju. Pagājušā gada septembra beigās pēc uzklausīšanas šeit es teicu, ka mēs turpināsim strādāt pie paplašināšanās. Eiropas perspektīva paliek tikpat svarīga kā agrāk. Tāpat es uzsvēru, ka vēlos stiprināt, turpināt mūsu darbu ar pirmsiestājas partneriem Un pēdējo 12 mēnešu laikā esmu uzsācis uh, darbu ar visiem partneriem ļoti intensīvi. Komisija ir uh, daudz darījusi, lai palīdzētu viņiem sagatavoties daudziem izaicinājumiem, lai viņi varētu nostāties uh, uz šī Eiropas ceļa politiskās krīzes apstākļos. Pašreizējā bēgļu krīze ir tikai stiprinājusi nepieciešamību ciešāk sadarboties ar uh, Uh, Dienvidu un Austrum Eiropas valstīm, lai nodrošinātu Eiropas stabilitāti. Paplašanāšanās process dod konkrēti eh, rezultātus, notiek dažādas reformas, un tās savukārt transformē mm, attiecīgās valstis, stiprinot to eh, spēku un eh, mūsu arī tuvējās kaimiņu valstis. Mums ir nepieciešama vieda migrācijas politika sadarbojoties ar mūsu partneriem, un neizslēdzot nevienu, bet gluži pretēji stiprinot sadarbību. Paplašanāšanās pakotne, ko komisija ir pieņēmusi, satur vairākus jaunus elementus pirmām kārtām. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad jauns stratēģijas dokuments tika pieņemts katru gadu, šogad mēs uh, izstrādājām tādu vispārēju stratēģiju turpmākiem četriem manu mandātu darba gadiem. Tālāk esam stiprinājuši arī pamatu savam novērtējumam valstu ziņojumos vairāk uzsvars tiek likts uz sagatavošanās eh, līmeni, lai eh, izpildītu iestājas noteikums. Tāpat esam noteikuši daudz skaidrākas vadlīnijas valstīm, uz ko tām tieši jāvērš uzmanība turpmākajā gadā. Tāpat laikā norādot arī uz ilgtermiņa rezultātiem, tātad tas viss tiek darīts skaidrāk un noteiktāk nekā agrāk. Šī atskaitīšanās ziņošana ir arī harmonizētāka ir harmonizētāks eh, novērtējums, eh, un tas ļauj katrai valstī labāk saskatīt, kur tā atrodas svarīgākajās jomās. Tas uzlabo arī caurskatāmību visam procesam un padara vienkāršāk pilsoņiem un pilsoniskajai sabiedrībai eh, detalizēti saprast šīs reformas. Mēs piemērojam šo jauno pieeju dažādās ziņošanas jomās arī par reformām, un šī gada ziņojums ļoti skaidri uh, norāda, ka ir nepieciešams tik tiešām vērst uzmanību uz uh, uh, fundamentāliem procesiem, un tādā veidā tad mēs varēsim virzīt uz priekšu šo politiku. Mēs turpināsim likt uzsvaru uz tiesiskumu. Nepieciešams uh, tieslietu reformas, jācīnās pret korupciju, organizēto noziedzību, ir uh, spēcīgs uzsvers uz uh, pamatiesībām, tā skaitā izteiksmes brīvību un <clears throat> cīņa pret diskrimināciju. Uh, tātad arī cīnoties par LGBT un Romu kopienu tiesībām, tāpat arī rūpējoties, lai norit valsts administrācija reformas. Uzsvar liekam arī uz ekonomiskās attīstības veicināšanu un konkurētspējas stiprināšanu kas arī ir eh, vienlīdz svarīgi pīlāri, tāpat kā pamatiesības. Citiem vārdiem sakot, tiesiskums un ekonomiskā attīstība ir eh, viens monētas divas puses. Tāpat gribu uzsvērt to, cik svarīga ir reģionālā sadarbība. Te mums eh, ir pietrūcis progress Berlīnas procesa ietveros un Rietumu Balkānu formātā. Tāpat esam uzsvēruši, ka nepieciešams labas kaimiņu attiecības un uh, risinot arī divpusēju strīdus. Par pašreizējo bēgļu krīzi runājot, uh, nepieciešama sadarbība plašākā reģionā, lai varētu risināt šo krīzi un lai identificētu cilvēkus, kuriem nepieciešama palīdzība, aizsardzība, lai sniegtu viņiem palīdzību, lai droši tāpat laikā pārvaldītu savas ārējās robežas un eh, cīnītos pret cilvēku kontrabandu. Tātad komisijas sniedza būtisku atbalstu šais jomās. Cienījamie deputāti gribētu izgaismot dažus no svarīgākajiem punktiem 2015. gada paplašanāšanās pakotnē katrai valstī, sākot ar Rietumu uh, Balkāniem. Melnkalne ir uh, jau pavirzījusies priekš, iestājas sarunās, uh, astoņas sarunu sadaļas ir atvērtas, tas jau pateicoties notiek tam, ka tika stiprināts tiesiskais ietvars, notika reforma, institūcijas stiprinātas Tāpat laikā korupcija un organizētā noziedzība joprojām ir tādas ļoti izplatītas parādības. Tur šī cīņa jāturpina. Galvenās struktūras un likumi ir tagad vietā un jāstrādā pie manis minētiem jautājumiem. Tāpat gribētu izmantot šo iespēju un atgādināt to, ka nepieciešams konstruktīvs un visaptvarošs dialogs starp valdību un opozīciju. Šim dialogam jānotiek parlamentā, un tas kļūst ar vien nepieciešamāks, ņemot vērā nesenos notikums valstī. Tikai viņi var paši rast labāko ceļu uz priekšu tālāk. Serbija ir uh, arī spērus tālākus soļus ceļā uz Eiropas Savienību, ir atvērts pirmās saruna veseņas sadaļas. Esmu pārliecināts, ka uh, starpvaldību konferences notiks vēl šogad, darbs turpināsies, jāfinalizē tiesiskuma rīcības plāns, jāpanāk vienošanās ar Kosovu. Tātad darbs ir bijis ļoti konstruktīvs, izstrādājot reģionālu sadarbību ar kaimiņiem. Tāpat laikā Serbijas, Serbijai ir tāda ambicioza reforma darba kārtība. Arī Serbijas kara šī bēgļu krīze. Uh, Eh, jo notiek eh, ārkārtīgi liels bēgļu pieplūdums, bet viņi diezgan labi tiek ar to galā. Serbijai tagad ir jāizmanto šis progress, jāvirzās tālāk un jāspēr noteikti soļi, izpildot reformas, īpaši eh, tiesu sistēmas jomā, cīņoties pret korupciju, noziedzību, nodrošinot izteiksmes brīvību, cīnoties pret diskrimināciju, nodrošinot valsts administrācijas reformu un uh, Nepieciešams saglabāt to pašu ambīciju līmeni tālākam progresam, arī e, normalizējot attiecības ar Kosovu. E, Bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija, diezgan laba saskaņošana likumdošanas jomā jau ir panākta, bet tomēr ir zināmi trūkumi un e, polsko situāciju ļoti skar korupcija, noziedzība jūnijā un jūlijā. Uh, tika strādāts pie politiskas eh, vienošanās ar Eiropas parlamenta palīdzības Vaigls, eh, Kukans un citu kolēģi palīdzēja šajā procesā, jo esam pārliecināti, ka tas būtu labākais veids, kā labāk risināt šo politisko krīzi. Politiskiem līderiem ir jāīsteno politiskā vienošanās labticīgā veidā. Starpetniskā situācija ir ļoti uh, trausla un uh, Um, Ohrids vienošanās ir jāizpild. Ir svarīgi, lai tiktu veikti pasākumi, lai uzlabotu uzticību, uzticēšanos starp etniskām uh, kopienām un līdz šim panāktais uh, progress, vienojot jūniju, jūliju politisko vienošanos, tātad viss tā kontekstā komisija ir gatava uh, nākt klajā ar ieteikumu uzsākt sarunas ar bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju, bet tur, protams, ir nosacījumi, ka jāturpina uh, īstenot jūnija jūlija politiskā vienošanās un nepieciešams būtisks eh, progress īstenojot eh, reformu prioritātes. Un jautājums atkal tiks aplūkots pēc eh, vēlēšanām, kas notiks nākošā gada pavasarī. Albānija. Pozitīvi vērtēju stabilo progresu Tātad ir uzsākts jau sarunas un uh, ir valstī jāturpina darboties šajā Eiropas Savienības integrācijas ceļā, bet jāstrādā vairāk pie tiesiskuma, īstenojot uh, uh, tiesu sistēmas reformu. Tāpat jācīnās pret korupciju, organizēto noziedzību un nepieciešama sistemātiskāka pieeja, lai aizsargātu pamat tiesības Tātad tas ir jānodrošina. Tāpat attiecībā arī uz īpašumtiesībām un atpakaļatgriešanu un kompensāciju uh, attiecībā uz komunistu laikā nacionalizētiem īpašumiem. Tātad tur nepieciešama sakārtošana. Tālāk Bosnija un Hercegovina. Tiek. Valsts ir atgriezusies uz reformu uh, ceļa. 2014. gada iniciatīva ļāva īstenot jaunas reformas, kas uh, ļauj pievienoties stabilizācijas un stabilizācijas nolīgumam jūnijā. Un uh, reformās valsts galvenokārt koncentrējas uz uh, sociālām reformām, likuma varu un citiem punktiem. Es priecājos par to, ka daļa no šīm reformām jau ir tikušas īstenotas un tās ir uzsāktas tātad jūlijā un ir uz pareizā ceļa. Tāpat arī strukturizēts dialogs par tieslietu sistēmu ir uh, tas veids, kā risināt problēmas, kas ir jārisina attiecībā uz tiesu sistēmu. Pavisam drīz es ceru, ka eh, Bosnija un Hercegovina uzlabos eh, koordināciju eh, politikas jomā visos līmeņos. Un tātad pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Kosovā ir bijušas zināmas grūtības pēdējā laikā m, mm, izstrādājot speciālistu organizācijas un Protams, ka mēs atzīstam jau pieņemtos pasākums, bet uh, sešu mēnešu uh, laikā pēc vēlēšanām netika īstenots nekādas reformas Kosovu šobrīd tikai sākotnējā posmā vairākās jomās, un tā ir galvenokārt jākoncentrējas uz reformu darbu kārtību. Kopā ar augsto pārstāvi uh, Mogarīnī kundzi mēs parakstījām SAI oktobrī Strasbūrā. Tas bija ļoti izšķirīgs eh, solis Eiropas Savienības attiecībās ar eh, Kosovu, un tas, protams, eh, ir sakāms par visu Rietumu Balkānu reģionu kopumā. Es tagad ceru, ka šis parlaments arī pēc iespējas ātrāk dos savu atbalstu, lai šis dokuments stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Tālāk pievērsīsimies Turcijai. Mums ir kopīgi izaicinājumi. Un uz ko norādīja pašreizējā bēgļu krīze. Um, tas, ka ir sniegts atbalsts vairāk nekā diviem miljoniem bēgļu no Sīrijas un Irākas, ir apsveicami. Mēs esam uzsākuši kopīgu rīcības plānu īstenošanu attiecībā uz bēgļiem un krīzes pārvaldību, un vicepriekšētājs Timermans un es, mēs vedām sarunas par šo jautājumu. Mūsu uh, attiecības ar Turciju, protams, nav tikai jautājums par bēgļiem, tāpēc mēs turpināsim savu sadarbību visās kopējās, eh, kopējo interešu jomās - ārlietu un drošības politika, eh, pret terorismu, pasākumu, tirzniecību, enerģētiku un ekonomiskās attiecības. Komisija cer, ka eh, beidzot izdosies pielikt punktu vardarbībai Turcijai, Turcijā un izdosies rast risinājumu kurdu jautājumam. Pēdējo gadu laikā mm, ievērojami trūkumi eh, tika konstatēti tiesu eh, darbībā, kā arī eh, attiecībā uz vārdu brīvību un pulcēšanās brīvību, jo īpaši žurnālistu un mediju pārstāvju iebiedēšanas gadījumi un arī grozījumi attiecībā uz interneta likumu, kas ļauj ierobežot saturu ir absolūti nepieciešams, lai Turcija atrisinātu šos jautājumus, uh, lai varētu turpināt pievienošanās procesu. Tas ir viņas pašas interesēs. Mēs esam uzsākuši um, sarunas ar Turcijas valdības pārstāvjiem par šiem jautājumiem. Šobrīd ir jāizmanto uh, šis brīdis un šī iespēja, lai runātu arī par uh, Kipras jautājumu. Ir jācenšas uh, atrisināt šo jautājumu, lai varētu um, veicināt turpmāko procesu. Mēs skaidrāk esam um, noteikuši, uh, kādā situācijā atrodas kandidāta valstis un kas viņām būtu jādara turpmāko gadu laikā, un tagad visām valstīm būtu jāpanāk uh, rezultāts. Ar šīs komitejas atbalstu un jūsu atbalstu, un kā arī uh, divpusējos uh, kontaktos ar šīm valstīm būtu ļoti svarīgi darīt to zināt, tāpēc es ar uh, prieku raugos uz Eiropas uh, parlamentu rīcību un atbalstu, un paldies jau tagad par atbalstu, kurus esat snieguši pēdējo gadu laikā šajā jautājumā. Paldies dažiem deputātiem, kas atbalstīja mūs risinot konkrētas problēmas uh, konkrētās valstīs. Lielas paldies! Herzlichen Dank! Lielas paldies! Tagad vārds uh, Prēdas kungam, kas ir EPP koordinators un atbildīgs par Bosniju un Hercegovinu. Lūdzu, jums vārds uz divām minūtēm. Merci infiniment. Je vais parler, si j'ai bien compris, tout d'abord. Liels paldies! Vispirms es izteikšos kā koordinators un uh, tikai pēc tam kā referents. Tātad vispirms kā koordinators vēlos teikt apsveic Johannes Hānu ar šīs paketes uh, pieņemšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, un es uh, redzu, ka šis dokuments ir pamatots ar faktiem un līdzsvaros. Diemžēl uh, šobrīd šis konteksts, kurā mēs pieņemam šo paketu, nav tas labākais, jo mēs piedzīvojam bēgļu krīzi piedzīvojam konfliktus eh, kaimiņu valstīs, kas ir diezgan ievērojami, pieprasa pienācīgu atbildes reakciju. Protams, ka paplašanāšanās politika, kā jau tas teikt strateģiskajā dokumentā, ir svarīgi, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti Eiropā. Tas jau īpaši ir svarīgi mans pieminētajā kontekstā, un starp citu EPP pagājušajā mēnesī Madrīdas kongresā vēlreiz apstiprināja savu apņēmību turpināt īstenot šo politiku par labu Eiropas Savienībai. Uh, Tātad mums ir jāsaglabā proeiropeiska gaisotne eh, kandidātu valstīs. EPP uzskata, ka mums ir jāuzņem sev atbildība, lai stabilizētu kontinentu un veicinātu brīvību, stabilitāti un cilvēktiesības un likuma varas pārākumu, bet vienlaikus mums ir jā, jācenšas izvērtēt katras valsts eh, pasākumu īstenošanu, jo viss būs atkarīgs no kritērija izpildes. Es vēlos apsveikt arī to, ka mums ir izdevies um, sagatavot jaunu metodoloģiju 2015. gada paketē. Tas ir kas tāds, ko Eiropas parlaments ir aicinājis darīt vairākas reizes, un tas noteikti padarīs caurskatāmāk izvērtēšanas uh, procesu gan kandidātu valstīm, gan pilsoņiem kopumā. Nu, tagad, ja drīkst par uh, Bosniju Hercegovinu. Par Bosniju. Tagad varbūt uh, nevajadzētu tam atvēlēt vēl divas minūtes, saka priekšsēdētājs. Mūsu rīcībā ir tikai viena stunda un uh, uh, jūs esat gan koordinators, gan referents. Ja jums būs nepieciešams 5 minūtes un katram tās būs nepieciešams, tad citiem nebūs iespējas izteikties. Goe grupai noteikti būs tāda pat problēma. Jā, turpin runātājs eh, Prēdis kungs. Ziņojums attiecībā uz manas minēto valsti ir pozitīvāks šogad, eh, bet eh, iepazīstoties mm, pavisam īsi ar šo ziņojumu, man nākas konstatēt, ka ir panācis regress vienā jomā vārda brīvība, un tā nav tikai un vienīgi detaļa, proti, ka uh, situācija vārdu brīvības jomā ne, ir pasliktinājusies un vārdu brīvība netiek nodrošināta, bet vienlaikus uh, progresa ziņojumā šajā gadā ir apstiprināts, ka um, valsts um, iet pozitīvā virzienā. Iepriekšējā gadā ir izdevies panākt uh, soļus uz priekšu, ir iesaistīti visi politiskie spēki, tas ir ļāvis uh, jūnijā stāties spēkā stabilitātes un asociācijas nolīgumam. Un šī apsveicam, ka eh, valsts turpina strādāt pie reformām. Pagājušajā gadā bija vērojama arī, zinām, eh, politiskā nestabilitāte, kas, protams, var radīt šķēršļus eh, reformu īstenošanā. Šīs politiskās nestabilitātes iemesli ir novērsti. Viens no tiem bet uh, viens uh, no jautājumiem ir referendumu jautājums, kas joprojām ir atvērts. Man būtu jautājums Hāna kungam par kandidatūru, jo vairākas, uh, tad, tad, ko jūs domājat par šo um, iespēju iesniegt um, tātad kandidātos pieteikumu? Jā, es atvainojos, saku, runātājs, runātājs tiek pārtraukts. Priekšsēdētājs. Tagad pēc šī pārpratuma es aicinātu pārējos uh, kolēģis ievērot jums atvēloto laiku, jo pretējā gadījumā mēs, protams, varam uzdot jautājumu stundām ilgi, bet nesaņemsim nekādu atbildi, jo Hāna kungam būs jādodas prom. Tagad vārds Hauit kungam. Un uh, viņš ir gan koordinators, gan arī referents Liels paldies, Broka kungs, mēģināšu iet, iekļauties laikā. Sākumā gribētu tikai norādīt, ka man tiešām žēl, ka bija kavēšanās saistībā ar ziņošanas publicēšanu šogad. Paldies komisāram Hānam par mūsu privātajām diskusijām un paldies, ka ieradāties arī šodien parlamentā iepazīstināt mūs ar ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, nu, jebkurā brīdī kādā valstī ir vēlēšanas un uh, Mm, pirms tas, ka nevaram kaut ko teikt pirms Turcijas um, vēlēšanām, varētu ietekmēt gan Turcijas iekšējo politiku, gan arī plašāku situāciju, un es domāju, ka par to vajadzētu domāt. Kopumā mēs atbalstām jūsu pieeju šajā paketē, arī attiecībā uz valstu izvērtējumu, un gribētu runāt par atkāpšanos savā ziņā. Tie ir tiešām svarīgi definēt šo pieeju, šo novērtējumu, un uh, Domāju, ka vajadzētu arī atzīmēt to, kas izskanēja par bēgļu krīzi. Šeit komisāram gribētu teikt, ka nevajadzētu tam nekādā veidā izkropļot Eiropas paplašanāšanās procesu. Bēgļu krīze ir atsevišķs jautājums. Tas ir jārisina atsevišķi Eiropas Savienībai un paplašīšanās valstīm. Un šeit ir jādomā arī par vīzu atvieglojumiem. Ir, protams, svarīgi pievērsties nodaļām par pamatiesībām un tiesiskumu. 23. 23. 24. nodaļa. Vairākās valstīs šeit Turcija tika īpaši izcelt un arī bijusi Dienaslāvijas Republika Maķedonija. Un Eiropas Savienībai ir jāpiedāvā nauda, līdzekļi, un ja gribam reālu sadarbību, tad ir jāpiedāvā jauni resursi, nevis tikai tie, tas finansējums, kas iepriekš ticis piešķirts, un aicinātu komisāram par to arī runāt atbildē. Uh, ja līdzekļi vienkārši tiek pārvirzīti, tas um, varbūt savā ziņā neatspoguļo Rietumbalkānu valstu intereses, un mums jāaptur prātā, ka situācija jau tagad ir svārstīga. Rietumbalkānu reģionā Eiropā ir jābūt piesardzīgai, lai neizraisītu jaunu krīzi vai tādus draudus. Mēs pozitīvi vērtējam šo paplašanās paketi. Jūs jau noteikti zināsiet, ka sociāli, sociālisti un demokrāti ir uh, atbalsta paplašanāšanās procesu kopumā, un mums tiešām žēl būtu, ja šis process palēninātos. Mūsu grupai ir tiešām lielas cerības, ka ar Serbiju tiks atvērtas jaunas sarunu nodaļas, Un um, sarunas ar Albāniju ir uh, noteikts nākamajam gadam, un cerams, ka arī uh, Bosnija un Hercegovina varēs um, kļūt par kandidātu valsti nākamajā valstī. Ir svarīgi izmantot šo brīdi un aicinātu jūs um, par to pārliecināties, ka nākamgad tas notiek. Tā kā laika nav daudz un uh, um, kolēģi Bierikung, kolēģis Bierikungs nevarēja, Bierikundze nevarēja šodien ierasties. Uh, saistībā ar personīgu traģēdiju, bet um, arī viņa gribēja runāt par attiecībām ar Turciju, kas ir ļoti svarīgas un pēdējā gada laikā tas ir radījis lielas bažas. Mūsu grupa vienmēr ir atbalstījusi Turcijas integrāciju Eiropas Savienībā. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka mēs uh, atvērtu jaunas sarunu nodaļas un aicinātu domāt par Turciju kā uh, partneri migrācijas krīzes uh, apkarošanā kā valsti, kas mums ļautu risināt arī krīzi Sīrijā. Bet šodien, Hāna kungs, par Turciju gribētu jautāt, kurās nodaļas varētu atvērt turpmāko mēnešu laikā sarunās ar Turciju un uh, kāda, kādas ir izredzes panākt vienošanos Eiropā domē, īpaši par 23. un 24. nodaļu. Cienījamie kolēģi, tas arī bija gandrīz 4 minūtes. Ja pārējie koordinātori arī vēlēsies četras minūtes, tad man ir jāsaka, ka pārējiem deputātiem vairs nebūs iespējas izteikties. Par to noteikti ir jārunā attiecīgi frakcijas sēdē. Tagad vārds Tenok kungam, kas ir atbildīgs arī par Montenegro. Melnkalnu. Paldies priekšstādātājai, e kā ir, protams, atbalsta Eiropas Savienības paplašināšanos. Un mēs priecātos, ja tagad varētu tomēr veltīt zinām laiku un paturēt prātāk situāciju nav gluži tāda kā parasti. Šobrīd Eiropas Savienība saskars ar eksistenciālu krīzi. Tas saistīts gan ar um, Eirozonu, gan ar apvienotās karalists izstāšanos potenciālu. Un šobrīd ir arī šī milzīgā bēgļu krīze un um, bēgļu un ekonomiskie migranti ierodas ne tikai no Sīrijas, bet arī Rietumu Balkānu maršrutā no Afganistānas, Pakistānas, Eritrejas, Nigērijas. Uh, Eh, subsahāras Āfrikas un arī no NATO valsts Albānijas, kas ir Eiropas Savienības kandidāta valsts, manuprāt, tā ir ceturtā sarakstā pēc kārtas. Nevarēšu detalizēt runāt par visām pievienošanās valstīm, bet par Melnkalnu runājot, tā ir izpildījusi, mājas darbs ir atvēruši jaunās sarunas, sarunu nodaļas, bet tā kā pavisam nesen atkāpās premjers, tas ir radījis milzu slodzi valdībai un tiesības sargājušām iestādēm Malkānu, līdzīgi kā citas daudzas rietumu Balkānu valsts vēl aizvien uh, saskars ar milzu problēmām um, kor, cīņā ar korupciju, organizēto noziedzību, tiesu sistēmas neatkarību, un tur situācija līdzīgi kā citās kaimiņu valstīs - Serbijā, Kosovā un vairākās citās. Politiskā nestabilitāte šobrīd apdraud arī Maķedoniju, vēl aizvien tur ir šīs nebeidzamais uh, jautājums par uh, Grieķijas veto un nosaukumu. Uh, un um, tai vēl aizvien ir jāizteno vairāk nolīgumu, kas noslēgta ar trojku, un tā būtu pelnījusi mm, at, sarunu atvēršanu Eiropas Savienību, kas ir daudz, daudz reizes iekļauts rekomendācijās, vēl aizvien tas nav noticis, bet uh, arī tas stiprina šo, m, mm, rada nestabilitāti uh, valstī, un tur ir saskaņas situācijas starp vietējiem iedzīvotājiem un dažādām uh, iedzīvotāju kopienām. Turcijā attiecībā uz cilvēktiesībām un žurnālistu arestiem situācija pēdējo mēnešu laikā ir tiešām pasliktinājusies, ir nopietnas bažas par tiesu sistēmas neatkarību un ideja par um, Turcijas um, atbalstu džihādistu grupām Sīrijā. Vēl aizvien tajā pašā laikā Turcija ir svarīgs partneris, svarīgs spēlētājs un ir cerība, ka vi, viņi uzņemsies konstruktīvu lomu risinot um, šo ilgu pastāvošo problēmu uh, Uh, sadarbībā ar Kīpru. Tagad gribētu jautāt, vai komisārs uh, Hāns pēc uh, vizītēm, um, ko veiks Merkels kundze, vai tiks pārskatīti atpakaļ uzņemšanas nolīguma ar Grieķiju un vai cilvēki tātad tiks nosūtīti atpakaļ uz Turciju no Grieķijas kont kontinentālas daļas. Hvala predsedujoči. Poskušal se vam držati roka, oziroma čas. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu ievērot man atvēlēto runāšanas laika. Pilnīgi skaidrs, ka Eiropas komisijas ziņojums salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir sagatavots diezgan dramatiski notikumi gaisotnē, proti runa ir par situāciju Rietumbalkānos. Balkānos un Eiropas Savienības paplašanāšanās šobrīd negūst īpašu popularitāti. Nu, katrā ziņā eh, ne tādu kā iepriekš, kad um, radās iespējas, ka Eiropā ir iespējams tikai un vienīgi spērt soļus uz priekšu un ka um, šai paplašanāšanai nav nekādu robežu. Es vēlētos pateikties komisāru kungam par viņa um, apņemšanos turpināt Eiropas Savienības paplašanāšanās politiku. Es domāju, ka šajā ziņojumā ir apskatītas visas problēmas, un es pateicos jums par to. Viens no elementiem, kas um, ir ļoti svarīgs šajās debatēs, protams, ir bēgļu krīze un tās izraisītās sekas Rietumbalkānu valstīs. Ir pareizi tas, ka mēs mm, pateicamies un palīdzam šīm eh, valstīm, kas ir Rietumu Balkānu imigrācijas ceļā. Uh, Ir jāsaprot, ka viņas atrodas ļoti sarežģītā situācijā, un, protams, ir ārkārtīgi vienkārši eh, kritizēt. Daudz vienkāršāk ir izteikt kritiku nekā izprast to situāciju, kādā atrodas šīs valstis. To ekonomiskā situācija nav nemaz tik laba, un to papildina vēl uh, kāds cits apstākļus. Proti, mm, ģeostrateģiskā situācija Eiropas kaimiņos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi kandidātu valstīm, jo ģeostrateģiskā situācija ietekmē arī mūsu attieksmi pret uh, turpmāko paplašanāšanos. Es vēlētos teikt sekojošo par Maķedoniju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Maķedonija izpildītu visus uh, priekšnoteikumus kas izriet no Beržēnas vienošanās, ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai komisija paveic savu mājas darbu, ja savu uzdevumu. Jo komisārs, eh, protams, eh, pap, turpinās paplašināšanos tādā gadījumā, ja eh, būs izpildīti šie nepieciešamie priekšnoteikumi. Paldies! Gribētu sveikt uh, mūsu vidū Hāna kungu, bet tajā pašā laikā jāatzīst, ka šī kavēšanās uh, bija ar nolūku veikta. Turklāt šķiet, ka Eiropas Savienība uh, attiecībās ar Turciju nav atklāta. Aiz slēgtām durvīm tiek teikts, ka pievienošanās nebūs, paplašanāšanās nebūs, bet mm, publiski tiek teikts, ka ne šādas iespējas ir un pat tuvākajā nākotnē. Tajā pašā laikā Turcija izliekas, ka nesaprot spēles noteikumus. Man ir ilgu gadu pieredze politikā, un man radies tāds iespējas, ka politikā ir attiecībām jābūt atklātām, godīgām. Ir jāsaka lietas, kam ticam, un jāklāsta mūsu uzskati. Nevajag ar diplomātijas palīdzību mēģināt sasniegt citus mērķus. Es, kas attiecas uz vēlēšanām Turcijā, es piedalījos um, vēlēšanu uzraudzībā, monitoringā un gribētu um, teikt, ka pie katra vēlēšanu iecirkņa ārā bija tanks un uh, armijas pārstāvi. Nu, tas nav tas labākais uh, klimats vēlēšanām. Un, kas attiecas uz kurdu jautājumu, ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Turcija negrib uh, atrisināt kurdu problēmu, tieši pretēji. Tā mēģina apturēt tik vienu uh, ikvienu no centieniem attiecībā uz kurdu brīvību un neatkarību. Kas attiecas uz Kīpras jautājumu, tad Hāna kungs jūs jau pilnīgi skaidri norādījāt, ka risinājums Kīpras problēmai varētu uh, radīt uh, stimulus uh, Turcijas pievienošanās procesam, bet es gribētu pilnīgi skaidri norādīt, ka ja Kipras problēmā netiek panākts risinājums, tad nevaram atklā, atvērt jaunas nodaļas. Neatradīsiet nevienu Kipras politiķi, kas varētu uh, um, pieņemt to, ka tiek atklātas, atvērtas jaunas uh, sarunu nodaļas, ja Kipras problēma tika atrisināt. Paldies! Um, sehr geehrter Herr Kommissar, cienījamais komisārkungs, uh, cienījamais uh, priekšsēdētā, vispirms es um, vēlos izteikt uh, savu pārsteigumu. Man pārsteidz tas, ka mums ir tik maz laika tik maz laika, lai runātu par tik daudzām valstīm un to uh, eh, progresu ziņojumiem šorīt. Es domāju, ka šāda pieeja, ņemot vērā, jo īpaši situācija šajās valstīs šobrīd, eh, tas nav pareizi. Mēs nevaram iedalīt tik um, īsus, uh, īsu laiku um, runāšanai par um, šiem, lai, lai mūs iepazīstinātu ar šiem. Um, progresa ziņojumiem. Paldies uh, Fleckensteina kungam. Priekšsētājs. Jā, lūdzu. Tātad, runājot par situāciju Balkānu valstīs, pēc viesošanās pagājušajā nedēļā Maķedonijā un arī pēc uh, informācijas, ko es esmu saņēmusi no kolēģiem uh, citās Balkānu valstīs, manuprāt, uh, mums pietrūkst uh, tas, ka mēs neesam pateikuši, ka ar šo te laissez-faire politiku pēdējo gadu laikā mēs esam radījuši tikai frustrāciju šajās te eh, kandidātu valstīs, ir milzīgs skeptiks, milzīgs skepsi attiecībā uz uh, paplašināšanos, un tas tikai iet vēl plašumā. Manuprāt, mums uh, Eh, pietrūkst arī informācijas. Eh, mēs gal galā saņēmām šo informāciju tikai šorīt, visus šos dokumentus, patiesībā pat vēlāk nekā žurnālisti. Un, manuprāt, mums pietrūkst arī tas, kā jūs grasāties risināt šo jautājumu par pieaugušo skepsi un kā jūs grasaties izstrādāt Eiropas Savienības stratēģiju, kas, kuras mērķis ir cīnīties pret korupciju, veicināt ekonomisko izaugsmi un uh, arī domāt par to, kā aizsargāt Eiropas Savienības pamatvērtības, preses brīvību, plurā, plurālismus un tā tālāk un tā joprojām, jo lielākajā daļā e, šo valstu, kuras jūs pieminējāt, Rietumu Balkānos, e, šie visi principi nav e, pieņemamā situācijā. Tālāk ir jārunā vispirms eh, par to, vai tas, kas šobrīd notiek, tik tiešām ir saistīts ar bēgļu krīzi, vai drīzāk ir citi iemesli, kāpēc mēs šobrīd um, vairs tik intensīvi neturpinām sārāns ar Turciju. Un, um, presē parādās tik kritiski ziņojumi par uh, preses situāciju. Un tāpēc ir jādomā par to, kā mēs varam uh, uzsākt sarunas par likumu valsti, uh, un uh, kā mēs varam uh, uh, risināt arī Kipras jautājumu, kā jau mēs dzirdējām no uh, uh, Grieķijas kolēģa. Un vēl viens ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas gal galā būtu jādara ar Eiropas Savienības palīdzību, lai nodrošinātu iekšējo stabilitāti šajā valstī. Paldies! Priekšsētājs Hāns uh, Kundze, arī jums bija atvērts tikai divas minūtes. Pirmkārt. Otrakārt, mm, mums eh, ir jautājuma izskatīšana kopā ar komisāru parastajā kārtībā. Un ļoti labi, ka komisārs varēja ierasties. Un šī ir parastā procedūra, eh, tāda, kāda mēs to ievērojam eh, vienmēr. Tālāk, ziņotājiem referentiem ir iespēja sagatavot šos eh, ziņojumus, un mēs par tiem attiecīgi arī diskutējam, pirms mēs eh, pieņemam lēmumu komitejā un arī plenārsēdē. Es domāju, ka mums ir jāpiekrīt šādai procedūrai, jo mēs galvā šodien negrasamies galīgi izvērtēt paplašanāšanās procesu. Mēs mm, šobrīd necenšamies neko mainīt mūsu parastajā kārtībā. Nākamais runātājs Kapskungs. Paldies, priekšsādātāji. Ja ierakstām meklētājā paplašanāšanās, tad uh, zinām, kas ir tās lapas, kas pirmās parādās. Es, protams, saprotu vēlmi nodrošināt labāku pārvaldību kaimiņu valstīs, bet esmu vienreiz, vienmēr pārsteigts par uh, demokrātijas trūkumu, jo mums pašiem jāsako savām mācībām. Šeit uh, vienkārši varam runāt par atgriešanos pie kolonālisma. Varbūt būtu laba ideja sakārtot savas lietas pirms uh, pievienojam papildus teritorijas Eiropas Savienībai par austrumu partnerību. Šeit es nedaudz apšaubu izvēlēto pieeju. ir jāpatur prātā, cik ļoti svārstīgi šobrīd ir uh, situācija arī attiecībās ar Krieviju. Uh, mēs it kā runājam par politikas harmonizāciju, bet varbūt vajadzētu uh, padomāt par Krievijas virzīšanos uz jaunām teritorijām. Nevaram nerunāt arī par um, Eiropas Savienības un Krievijas attiecību tādu stiprināšanu. Papildus um, sankcijām um, arī paplašināšanās radīs uh, problēmas attiecībās ar Krieviju. Uh, un tas um, apdraud mūsu spējas veidot tirgus ekonomikas. Nedomāju, ka mēs to atbalstītu. Eiropas Savienība vienmēr tiek uh, norādīta kā instruments miera nodrošināšanai Eiropā, bet daudzi no instrumentiem ir tikai provokācijas. Un tālāk par Turciju runājot. Ar Turciju jau tagad ir NATO ietveros attiecības Komisāri, jūs runājāt par um, konkrētām problēmām, tātad cilvēktiesības, um, preses brīvība Turcijā. Varbūt pieņemsim šo kopainu tomēr, ka solījumi Turcijai solot tātad pievienošanos tomēr ir kļūda un arī daudzām uh, dalībvalstīm ir šāda pati nostāja un tikai. Um, 8% Turcijas ir Eiropas kontinentā, un um, es nezinu, vai tur būs pievienošanās Eiropas ideāliem. Un um, Eiropas Savienības potenciālā došanās Irākā un Sīrijā man tiešām baida. Paldies. Merci, monsieur le président. Je vais maintenir. Paldies, priekšsēdāji. Es ievērošu man atvēlētās divas minūtes. Komisār kungs, jāsaka, jūs man simpatizējat. Es esmu kristī konservatīvo spēku pārstāvis, un tāds arī palikšu, un diemžēl tas, ko es teikšu, droši vien jums nepatiks. Jūsu politika ir izgāzusies vairāku iemeslu dēļ. Vispirms jau tāpēc, ka tā ir eh, bēgšana, mēgšana virzoties uz priekšu. Eh, iesim, iesim uz priekšu, paplaš, paplašināšamies, paplašināsimies, bet patiesībā mēs ejam uh, aizes virzienā, un mēs nepārvaldam šo procesu jau šobrīd. Mēs redzam Eiropā gan um, cenšoties tikt galā ar ekonomisko krīzi, gan cenšoties tikt galā arī ar bēgļu krīzi. Jūsu politika ir izgāzusies arī demokrātijas acīs, jo ir jāatzīst arī šīs um, mafiozās sistēmas tikai virzās uz priekšējās valstīs, un bieži vien viņu veidošanos ir veicinājusi mūsu politika, kas patiesībā ir vēl smagāka. Jūsu politika ir izgāzusies arī tāpēc, ka tā iezīmē Eiropas uh, un Savienības beigas. Brīdī, kad mums vajadzētu koncentrēties, uh, mums vajadzētu stiprināt savu politiku konsekventā veidā, mēs gluži vienkārši uh, izvēršam mm, savus pasākums plašumā, uh, E, Jūsu politika attiecībā uz Krieviju, e, kuru jūs sankcionējat, bet patiesībā tā varētu nodrošināt stabilitāti e, Centrāla Eiropā, jums vajadzētu strikti vērsties pret organizēto noziedzību. Man ļoti žēl, ka man jums tas ir jāsaka, jo es esmu Eiropietis, gan pārstāvot Eiropas kultūru, gan Eiropas civilizāciju. Liels paldies! Tagad kopā ar uh, Krieviju mums būtu jāorganizē jauna jauts konference, lai runātu par uh, turmāko politikas organizāciju Eiropas. Tagad uh, Makeliser kungam vārds par Serbiju. Thank you, Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Es eh, kā referents par Serbiju gribētu pateikties Hāna kungam par to, ka pastāstījāt par šo paplašināšanās pakotni, un es gribētu pateikties eh, Hāna kungam par ļoti labo darbu, kopš viņš uzsāk strādāt šajā postenī. Salīdzinot ar iepriekšējiem progresa ziņojumiem, esmu eh, konstatējis, ka jaunā metodoloģija ir pozitīva, tā tad netiek rādīts ar pirkstu un kaunināts, bet konkrēti punkti tiek norādīti, kas kurai valstī jārisina un jāmaina. Gribētu izteikt vēl vienu komentāru kā referents par Serbiju. Es zinu, cik svarīgi ir Serbijai atvērt pirmās uh, sarunas sadaļas, un uh, uzskatu, ka tās vajadzētu atvērt pavisam drīz, jo laiks uh, ir pienācis. Tāpat laikā, tajā dienā, kad tiks atvērta pirmā sadaļa, sāksies reālais darbs, un esmu pārliecināts, ka Serbija ir ceļā uz uh, Eiropas Savienību un tā ātri virzīsies uz priekšu, bet tas būs atkarīgs no Serbijas. Mans jautājums Hānu kungam ir tāds, kādi ir nākošie soļi Eiropas Savienības iestājas procesā Serbijai, vai pirmā sadaļa tiks atvērta līdz gada beigām? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšstādātāji komisāra kungs. Nu, man tomēr jāsaka ļoti žēl, ka mums ir tikai e, stunda laika, jo, e, manuprāt, šī nav parasta e, komitejas sanāksme. Mēs esam atlikuši jautājumu izskatīšanu, tāpēc es domāju, tas nav pareizais signāls par Albāniju, tikai pārsteigumu, tāpēc, ka man nebija iespēja pienācīgi iepazīties ar šo dokumentu. Es domāju, ka tiesu sistēmas reforma turpmāko sešu mēnešu laikā noteikti būs galvenā prioritāte un vienlaikus eh, mums ir jādo, jā, jācenšas panākt eh, noteikti spēles noteikums, iesaistot eh, visas iesaistītās puses, visas partijas. Otrakārt, mēs kopā ar kolēģi Kukānu pirms gada viesojāmies Tirānā un man šķiet, ka mums noteikti būs jārunā e, par šo jautājumu vēl arī e, šogad. Man šķiet ļoti labi, ka abas politiskās puses, abas e, politiskās puses ir tik tuvu tam, lai vienotos. Paldies! Wir kommen zum Verfahren, soweit es zeitlich noch geht. Das Wort hat Tagad vārds Pīcols kungam. Uz pusotru minūti. Hvala lijepo, predsjedniče. Gospodine povjereniče. Paldies, priekšsādātāji. Komisār kungs. Sākumā es gribētu citēt jūsu teikto. Krīze tikai stiprina nepieciešamību sadarboties ar Rietumu Balkānu valstīm. Piekrītu šim izteikumam. Tāpēc arī saprotu jauno metodoloģiju, kas izmantota jaunajos progresa ziņojumos, kandidātu valstīm un potenciālajām kandidātu valstīm. Jaunā pieeja jau tiek īstenot attiecībā uz Bosniju Hercegovinu kopš 14. gada decembra. Ir eh, novērots eh, zināms progress kopš stājās spēkā stabilizācijas un asociatīvais nolīgums, bet eh, zināms problēmas saglabājas. Un pirms dažām dienām Sarajevā bija smagas problēmas, un tās varētu atkārtoties arī nākotnē. Ir nepieciešams nodrošināt arī starp parlamentāro sadarbību ar Bosniju Hercegovinu, bet uh, šajā aspektā mūsu darbībā nav nesusi augļus. Viena asamblejas daļa Bosnijā Hercegovinā ir uh, pret uh, šo ideju. Viņi vēlas, lai noteikumi uh, un procedūra būtu saskaņots ar viņu noteikumiem procedūru, un tas savukārt saistās ar datu nolīgumiem. Mēs nevaram to pieņemt bez uh, šiem uh, rules of procedure uh, noteikumiem. Mēs nevaram panākt tos rezultātus, kas bija sagaidīti. Stabilizācijas un asociācijas padome tiks organizēta, un es vēlētos, lai šis jautājums tiktu attiecīgi pārnāts šajā padomē, lai ne, nepieļaut šādu nākotnē. Thank you, Chairman. Vārds nākamam runātājam, Austrevičus uh, kungam. Paldies! Jaunā paplašanāšanās uh, politika, tur jautājums ir par Eiropas Savienības politikas ticamību. Mēs solījām uh, šīm valstīm, ka būsim gatavi viņus atbalstīt ceļā uz Eiropas Savienību. Un šai ziņā tas ir uzticamības tests mums visiem, cik mēs esam uzticīgi šai politikai ievēroju jūsu uh, ziņojumā šorīt, ka korupcija faktiski parādījās kā problēma, kā tāda ilgstoša problēma un smaga problēma praktiski katrai kandidātu valstī vai valstī, ko jūs pieminējāt savā, savā ziņojumā. Tas nozīmē, ka, ja netiks risināts korupcijas jautājums adekvāti, mēs nevaram cerēt uz kaut kādu progresu šajās valstīs. Mans jautājums, komisāra kungs, kādus papildus centienus mums vajadzētu veikt, lai risinātu korupcijas jautājumu šajās valstīs, lai šīs valsts padarītu par gatavām. Un otrs jautājums par administratīvās kapacitātes stiprināšanu. Abās iestādēs Eiropas uh, komisijā, jo es redzu, ka ir arvien lielāka nepieciešamība komisijai individuāli un precīzi fokusēties uz katru šo valsti atsevišķi, lai dotu ļoti konkrētu, konkrētu atbilstošu rekomendāciju šai valstī. Ko vajadzētu darīt, lai šo sagatavošanās darbu padarītu pēc iespējas integrētāku? Paldies! Das nächste hat das Wort Frau Valero. Nākamajam vārds uh, Valero kundzei. Tack så mycket, herr ordförande. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu vairāk sekojis Turcijas, eh, Turcijā nekā citām valstīm, un eh, jāsaka, ka tagad ir tāds vesel, veseli jautājumu plejāda, ir uh, vismigrācijas jautājumi un paplašanāšanās process, un diezgan veiksmīgi ir tā sanācis, ka no vienas puses mēs sakam, mēs gribam atbalstīt cilvēku tiesības un tā tālāk, un no otras puses mēs sakam, ja jūs uzņemsiet tos bēgļus, ko mēs negribam, nu, tad mums tik daudz nebūs jāuztraucās par cilvēku uh, tiesību ievērošanu Turcijā. Gribētu, lai komisārs nedaudz pakomentē šo aspektu pēc eh, vēlēšanām saņemtie ziņojumi, ko esam saņēmuši no dažādām pusēm, arī par dažādiem krāpniecības gadījumiem vēlēšanās un par to, kā viss eh, vēlēšana process tika īstenots. Jebkurā gadījumā būtu labi, ja tas viss atbilstoši tiktu izvērtēts. pat ja balsu skaitīšana kā tāda noritēja pareizi, bet process līdz vēlēšanām kas nu galīgi nebija godīgs. Un par eh, Turcijas eh, konfliktu ar kurdiem, kā mēs to varētu mīkstināt. Nu, jautājums neatrisināsies, ja mēs to nepalīdzēsim risināt, un eh, pretējā gadījumā Turcijas un Kurdistānas nākotnes skatās diezgan um, tumšās krāsās. Vārds nākošam runātājam, Petelis kungam. Paldies! Priekšsādātāji, cienījamie kolēģi un uh, cienījamie kolēģi no dalībvalsts parlamentiem. Šī gada uh, ziņojums uh, ir izstrādāts tādā ļoti sarežģītā politiskā situācijā, un es piekrītu tiem, kas saka, ka jautājums kļūst arvien svarīgāks, vēl svarīgāks nekā agrāk. Jā, mēs redzam progresu kandidātu valstīs, bet uh, ir, uh, nu, diemžēl arī joms, kurās uh, progress netiek stiprināts, virzīts uz priekšu. Un šo frustrāciju iespējams varētu kompensēt, ja būtu pietiekama politiskā vēlme. Manuprāt, mums vajadzētu veidot, eh, radīt vajadzīgos apstākļus progresam un eh, virzīties uz paplašināšanos, mm, lai tā varētu reāli notikt. Jānodrošina, lai eh, tiktu ievērot Eiropas principu un vērtības reģionā, arī Maķedonijā un ir labi, ka ar uh, ANO kolīģu palīdzību situācija tiek uh, stabilizēta, bet uh, nepieciešams stiprināt iekšējo kohēziju. Un Maķedonijai jāpalīdz tuvināties Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk. Es nedomāju, ka mums vajadzētu gaidīt līdz nākošajām vēlēšanām un tikai rīkoties pēc vēlēšanām, jārīkojas ir tagad. Vārds nākošam runātājam, Ažubalis kungam, paldies, priekšstādātāja komisāra kungs, paldies par uh, jūsu prezentāciju, par paplašināšanās dokumentiem. Tomēr gribu izmantot šo iespēju un gribētu lūgt jūs komentārus par eh, pārskata procesu Eiropas kaimietiecību politikai, jo arī šī politika ir jūsu atbildības jomā. Mēs visi esam vienasprātis eh, par aktīvu Eiropas Savienības partneru politiku. Tur eh, viss ir skaidrs, šī politika ir paredzēta, lai veicinātu attīstību, nodrošinātu spēcīgas, stipras valsts mūsu apkārtnē un tādā veidā stiprinot savu drošību un labklājību. Jūs ļoti labi zinat, uh, kā kaimiņu kaimiņiem nedrīkst ļaut eh, definēt noteikt eh, nosacījums, kā sadarboties eh, ar Eiropas Savienību. Tāpēc mani pārsteidz tas, ko dzirdēju un saņēmu informāciju par komisijas un Eiropas ārējās darbības dienesta kopīgu vizīti uz Maskavu, lai konsultētos par Eiropas kaimietiecības pārskata uh, politikas rezultātiem. Šie rezultāti tiks prezentēti dalībvalstīm tikai pēc divām nedēļām, ja es nemaldos, 18. novembrī. Ja tas tā ir, vai tas nozīmē, ka mēs tagad uh, vispirms griežamies pie Krievijas visos jautājumos un uh, apdraudam ambīcijas, uh, ne tikai savas ambīcijas, bet arī mūsu partneru ambīcijas šādā veidā? Es nedomāju, ka tas ir labākais veids, kā um, normalizēt šo uh, situāciju. To var vairāk uztvert kā vājumu, un vājums ir tas, kas veicina agresiju. Cienījamais komisāra kungs, vai jūs varētu izteikt komentāru šajā jautājumā? Paldies. Thank you. Uh, me... Vārds nākamam runātājam, Kāna uh, kungam. Paldies komisāram par uh, ļoti grūto darbu un sarežģītos apstākļos. Kā nu referents eh, no uh, sociāldemokrāta grupas par Bosniju Hercegovinu jāsaka, ka šobrīd esam labākā situācijā nekā bijām pagājuši gadu. Mēs zinām kopš pagājuš, no pagājušā gada notikumiem, ka Bosnijas Hercegovinas eh, pilsoņi vēlas progresu. Politiskie līderi ir solījuši īstenot ambiciozas reformas, lai stabilizētu ekonomiku, radītu darbvietas un uzlabotu uh, Uh, valdības darba efektivitāti. Tomēr tas viss paliks tikai uz papīra, jā, nenot, nebūs rīcība. Nepieciešams uh, pārfokusēt uh, darbības veidu un jārisina tos jautājumus, kas ir politiski svarīgi. Tāpat nepieciešams tālāk darbs, lai novērstu korupciju, lai nodrošinātu cilvēktiesības, tiesiskumu un nodrošinātu arī neatkarīgas preses darbu. Manu grupu patiesi satrauc Eh, Sērbu republikā paredzētais eh, referendums, jo tas, mūsuprāt, varētu radīt problēmas Bosnijas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, un tas novērš uzmanību no patiesajām sociālām un ekonomiskajām problēmām. Sociāldemokrāta grupa ir apņēmības pilna, lai Bosnija Hercegovina kļūstu par Eiropas Savienības dalību valstu, un jautājums jums, Hāna kungs. Ko komisija ir darījusi, lai uzrabotu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un caurskatāmību reformu procesā, un kāda ir jūsu viedokļa par uh, Serbu republikā paredzēto referendumu? Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad dodu vārdu komisāram Hāna kungam. Jā, that's fair. So I do. Commissioner. Ja, vielen herzlichen Dank. Uh, Liels paldies! Ehm, vispirms es vēlos teikt, ka būs ļoti daudz iespēju vēl diskutēt par visiem šiem eh, progresa ziņojumiem. Un es domāju, ka šie ziņojumi noteikti turpmāko nedēļu laikā nezaudēs eh, savu aktualitāti, tāpēc mums būs tik tiešām vairākas eh, iespējas vēl diskutēt par šiem jautājumiem. Otrakārt, vēlos teikt arī nacionālo parlamentu deputātiem, kuriem eh, varbūt nebija iespējas piedalīties eh, šajās debatēs, paplašināšanās filozofi, eh, ja paplašināšanās sarunas drīzāk ir process, process, kurā ir runa par to, ka mums ir jāīsteno pasākumu ilgspējīgā veidā. Un mums ir jāpatur uh, prātā uh, situācija arī uh, attiecībā uz korupciju šajās valstīs, piemēram. Visā šajās valstīs ir likumdošanas kopums, kas atbilst Eiropas Savienības standartiem un ir iespēja reaģēt uz šiem fenomeniem, bet patiesībā eh, runa ir par to, kā šī likumdošana tiek īstenota. Un tāpēc šīm valstīm ir eh, jāsniedz pierādījumi tam, ka šī, eh, šī likumdošanas kopuma tik tiešām ir ne tikai uz papīra, bet tie arī tiek praksē īstenot. Un tam ir nepieciešams zināms laiks, tāpēc būtu piemērotāk runāt par procesu, nevis tikai un vienīgi par sarunām, un tas sakāms par vairākām jomām, tā skaitā arī par pamatiesībām. Ir pilnīgi skaidrs, ka te ir nepieciešams panākt vairāk rezultātus. Tas viss ir attiecīgi ilgspējīgi jāizteno un jāpierāda ar attiecīgiem dokumentiem. Tālāk atbildot Hārms kundzei, kā mēs varam uh, risināt, ja popularizēt uh, paplašināšanas jautājumus uh, ne tikai uh, Um, Eiropas pilsoņu acīs, bet arī šo attiecīgo valstu acīs. Es domāju, ka mums ir jāpierāda, kur slēpjas um, pievienošanās pievienotā vērtība. Tātad, ko viņi iegūst no šādas te pievienošanās Eiropas Savienībai. Un tas gluži vienkārši nozīmē eh, dzīves apstākļu uzlabošanos tas ir sakāms gan uz individu brīvību, gan uz uh, uzņēmē darbības iespējām. Tāpēc protams, pievēršot uzmanību pamatvērtībām, izdosies arī ievērojami uzlabot atvērt uh, uzņēmēju darbības iespējas uh, šajās dalībvalstīs, jo tikai attīstot šādu uzņēmēju darbības iespēju ir iespējams uh, nodrošināt šiem pilsoņiem iespēju palikt savās valstīs un nedoties bēgļu gaitās. Tātad ir nepieciešams radīt dinamiskumu valstī, un tas, protams, nāk par labu valstī kopumā tātad veicinot uzņēmēju darbību, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uzņēmēja darbības veicināšana pozitīvi ietekmē arī pamatvērtības, um, likumu varu, neatkarīgu tiesu varu, mēdīju brīvību. Um, um, jo tas svarīgi, protams, investoriem gan vietēji investori, gan arī ārvalstu investori nav gatavi investēt šajā valstī, ja nav neatkarīgs tiesu sistēmas, ja nav pienācīgs likumdošana, likumdošanas kopums, kas atbilst starptautiskiem standartiem. Tātad eh, šeit noteikti abas jomas tīri pozitīvi var vienu otru ietekmēt un panākt labāku rezultātu. Uh, Un e, tāpēc šajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, ka pilsoniskās sabiedrības struktūras e, tiek tālāk stiprinātas šajās valstīs. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies vairāk līdzekļu turpmāko gadu laikā piešķirt arī stiprinot pilsoniskās sabiedrības struktūras, tātad vairāk nekā tas ir bijis līdz šim. Tas, protams, ir atkarīgs arī no uh, mūsu uh, mērķiem un plāniem kopumā, un, piemēram, ja mēs paraugamies uz Bosniju un Hercegovinu, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, pilsoniskā sabiedrība arī masveidā iesaistītos politikas veidošanā, nevis veidot tādu kā paralēlo sabiedrību uh, Tātad no vienas puses pilsoniskā sabiedrība un no otras puses uh, uh, tradicionālā politiskā uh, sabiedrība. Ja Tātad mums ir jānu, jācenš nodrošināt arī pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu uh, Bosnijā un Hercegovinā, jo tas var noteikti dot pozitīvu rezultātu. Tālāk pavisam īsi par atsevišķām valstīm, par Turciju. Vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienības padomē ir e, pieņems lēmums turpināt atklātas sarunas ar Turciju, un cik man zināms, tad te nekas nav mainījies ir paredzēts tīri profesionāli turpināt šīs sarunas, lai eh, panāktu eh, rezultātu un, proti, izvērtētu attiecīgi panākto progresu. Otrakārt, es atzīstu, ka pašreizējā bēgļu krīze saistībā ar Turciju varbūt dod mums iespēju. Turcija ir no Eiropas viedokļa ļoti svarīgs partners, ļoti svarīgs eh, ģeostrateģiskais partners un eh, arī otrādi mēs Turcijai esam svarīgākais partners, eh, jāsaka arī aprēķināmākais partners, ir partners, uz kuru Turcija visvairāk var paļauties Tāpēc Eiropas Savienībai un Turcijai ir eh, jācenšas eh, kopīgi sastrādāties, un pie tā mēs arī strādājam. Un mēs strādājam arī rīcības plānu īstenošanas ietvaros kopā ar kolēģi Timermanu kungu mēs esam paredzējuši doties uz Ankāru, lai atsāktu sarunas pēc vēlēšanām un turpinātu šīs sarunas. Tālāk, kas attiecas uz to, vai runa ir par vīzu uh, liberalizācijas uh, sarunām vai paplašināšanās sarunā, es varu teikt pavisam uh, skaidri, ka nevar būt viens īpašs risinājums uh, vienai valstī Mēs neatkāpjamies no Eiropas Savienības standartiem. Ja mēs runājam par vīzu liberalizāciju, tad nav nekādas iespējas panākt to bez uh, atbilstošiem pasākumiem, atbilstošiem priekšnoteikumiem. Tāpēc arī šeit mēs sagaidām no Turcijas pozitīvu ziņojumu par to, ko ir iespējams īstenot. Protams, ja abas puses to vēlas, un to es vēlreiz uzsveru, ja abas puses to vēlas, mēs varam šo procesu pātrināt. Mēs, piemēram, varam sagatavot ziņojumu divreiz gadā. Protams, e, pieņemot, ka e, attiecīgi ir panākts e, gadu laikā progress, un tad mēs varam sagatavot attiecīgu ziņojumu piemēram, ka, kas sākāms par biometriskajām pasēm, attiecīgo ekipējumu, ja tas viss ir ticis sagatavots, tad, protams, ka mēs varam pātrināt šo procesu. Un tas pats eh, sakāms arī par paplašanāšanās sarunām. Es domāju, ka mēs varam eh, vērot pozitīvu attiestību arī šajā kontekstā eh, Turcijā un varbūt šo uh, procesu sākotnē bija aizkavējuši uh, tādi fenomeni, kas, mūsuprāt, nebija pienācīgi eiropeiski, bet uh, Mums ir jādomā par iespējamo sarunu uzsākšanu par 23. un 24. sadaļu. Eh, tas ir eh, ļoti saprātīgs lēmums, lai arī Turcija varētu uzsākt šo lakmus testu, lai izpildītu priekšnoteikumus eh, pamatvērtību jomā. Un kolēģim no Kipras vēlos teikt, Mēs pilnībā apzināmies politisko situāciju, tāpēc arī savā uzrunā es norādīju uz to, ka mēs esam paredzējuši uh, sarunas ar Kipru un arī sarunas par Kipru, un mēs ceram, ka mums izdosies um, pavirzieties priekš šajā jautājumā, attiecīgi balstoties šīm sarunām organizēt referendumu, un redzēsim, vai notikuma attīstīsies tā, kā mēs to vēlamies, tad arī rezultātā mēs varētu pātrināt sarunas ar Turciju šajā jautājumā. Starplaikā mēs varam veikt sagatavošanas darbus no komisijas puses, bet eh, jau vēlreiz jāsaka, ka Um, lēmums par turpmāko sadaļu uh, atvēršanu noteikti būs atkarīgs no Eiropas Savienības padomis uh, lēmuma. Te nekādas atkāpes netiks pieļauts. Tālāk uh, visiem skeptiski noskaņotajiem. Es vēlos teikt, ka uh, paplašināšanās sarunas ir kā svira, kas mums ļauj virzīties uz priekšu un sagatavošanās uh, iestāja Eiropas Savienībā ir kā svira, un mēs zinām, ka pēc iestāšanās mums vairs nav nekādas šādas te sviras, ko izmantot. Tāpēc mums tas ir jāizmanto šobrīd, un kvalitāte ir svarīgāka par ātrumu, kādā mēs virzamies uz priekšu. Bet uh, burkāns vai pātaga, nu, te ir jācenšas eh, panākt līdzsvaru, lai pilsoņiem būtu skaidrs, eh, kādas ir perspektīvas un lai nebūtu eh, nevajadzīgas vilcināšanās. Tālāk, kas attiec uz Serbiju, es ceru, ka šā gada beigās mēs uzsāksim sarunas par pirmo sadaļu un varbūt arī varēsim par attiecīgi domāt par uh, eh, 23. un 24. sadaļu. Es vēlos pateikties Kukan kungam par um, darbu pie Albānijas uh, eh, jautājumu. Es ceru, ka turpmāko uh, dienu laikā mums izdosies uh, rast uh, risinājumu. Es domāju, ka valsts ir uzsākusi pareizo attīstības ceļu. Kā jau es teicu, mums būs ļoti daudz iespēju vēl detalizētāk diskutēt par šiem jautājumiem, bet atbildot kolēģiem no Lietuvas, es vēlos teikt, ka tāda ir Eiropas Savienības pieeja un tāda ir visu demokrātu pieeja, proti, ka mēs vedam sarunas ar visiem, mēs kontaktējamies ar visiem, mums ir saruna partneri, mums ir saruna kanāli, tas nenozīmē, ka mēs mainām savu pārliecību un principus, bet mums ir jāved sarunas ar kaimiņiem, vismaz jācenšas eh, veidot šī, šādas sarunas ar kaimiņiem, lai saprastu, kā mēs varam veidot savas turpmākās attiecības. Un te noteikti arī eh, komisijas pārstāvji un ārlietu dienestu pārstāvji ir viesojušies Maskavā un rīkojušies tieši tāpat kā attiecībā uz citiem kaimiņiem. Uh, Mēs vienkārši iepazīstinājām ar savu politiku kaimiņu attiecību e, jomā un uzklausījām uh, viedokli, tieši tāpat kā mēs uzklausām to no citiem partneriem un kaimiņu valstīm, neko vairāk un neko mazāk. Tāpēc es vēlos vēlreiz pateikties uh, par iespēju jūs pavisam īsi iepazīstināt ar šo jautājumu. Kā jau teicu, priekšsētājs noteikti būs ļoti daudz iespēju šeit komitejā runāt par atsevišķām kandidātu valstīm un attiecīgi arī noturēt sarunas plenāru sēdē par turpmāko paplašanāšanos. Liels paldies par jūsu atbalstu uh, mūsu īstenotāju politikai šajā jautājumā. Lielas paldies! Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Lielas paldies, komisār kungs. Nu, deputāta dekriminalizēšana, eh, es nezinu, tas man varbūt vēl būtu jāpārdomā, bet es eh, vēlreiz vēlos jums sirsnīgi pateikties par to, ka jūs eh, varējāt tik īsā laikā ierasties pie mums. Es domāju, ka arī kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem bija interesanti to uzklausīt. Vēlos paskubināt uh, referents pēc iespējas ātrāk sagatavot savus ziņojumus, lai mēs uh, komitejā varam strādāt pie atsevišķiem ziņojumiem un intensīvāk diskutēt. Uh, Varbūt arī Hāns kundze varētu ieklausīties manis teiktajā, te ir, te es šobrīd runāju par iespējām turpmāk strādāt pie šiem jautājumiem. Mums ir jāsaprot arī, ka šie ziņojumi var veicināt izpratni kandidātu valstīs, proti par to, ka uh, mēs varam turpināt paplašināšanos tikai tik tālu, cik tā tiek izpildīt priekšnoteikumi. Mēs nevaram noslēgt sarunas par atsevišķām sadaļām tikmēr un atsākt uh, sarunas par jaunām sadaļām tikmēr, kamēr dalībās nav paveikuši savu mājas darbu. Un tas nozīmē, ka atbildīgās personas šajās dalībvalstīs dar zinām pilsoņiem, kas gal galā ir jādara, lai šīs valsts varētu tikt uzņemtas Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka tas tiek aizmirsts. Proti, uh, tiek šie priekšnoteikumi. Mēs nevaram eh, to gluži vienkārši panākt ar kaut kādām politiskajām debatēm. Tas ir eh, jādara tīri praktiski. Tas nozīmē turpmākas debats gan šeit parlamentā, gan ar kandidātu valstīm. Vismaz eh, tāds ir šo ziņojumu mērķis kopumā. Sirsnīgs paldies, eh, komisāra kungs, jums par pūlēm un paldies, ka ieradāties pie mums. Thank you. Dear colleagues, could you please take the seat? We will continue. Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas un turpināsim darbu. May I just ask everyone to take a seat? Aicinu visus lūdzu apsēsties un lūdzu klusumu zālē. So we are continuing today's uh, meeting of the. Turpinām ārlietu komitejas darbu. Un tas tajā pašā laikā ir starp parlamentārā. Um, sanāksmi, mūsu kolēģi un draugi no valstu parlamentiem, gribētu jūs vēlreiz sveikt mūsu vidū. Un tā kā mums ir iespēja pārunāt um, vairākus jautājumus tagad vēlreiz, kurus, kuriem pieskārāmies jau šorīt un pie tiem atgriezīsimies arī pēcpusdienā, gribētu atsaukties uz ļoti labo sanāksmi Luksemburgā septembra sākumā, kur runājam par daudziem jautājumiem - paplašināšanās, drošība, migrācija, patvērumu meklēšana un kopējā Eiropas Savienības drošības un ārpolitika. Sāksim mūsu sanāksmi ar viedokļu apmaiņu par migrāciju caur Rietumbalkāniem. Kā jūs visi zināt, tad šis ir ļoti svarīgs un ļoti delikāts jautājums, kas tiešā veidā ir saistīts ar paplašināšanās paketi, par ko runāja šorīt no rīta komisārs Hānekungs un ko ir pieņēmusi komisija. Maķedonija, Serbija, Tās ir valstis, kuras lielā mērā skar šie jautājumi, un tādēļ arī šo valdību pārstāvu šodien ir ieradušies pie mums. 8. oktobrī tika Luksemburgā noturēta augsta līmeņa konference, kas veltīta um, Austrum, Vidusjūras un Balkānu maršrutam, um, secinājumos bija 13 punkti, un pilnīgi skaidri tika norādīts, ka migrācijas jautājums ir jārisina Eiropas līmenī un ar pilnīgu operatīvo, tātad juridisko un finanšu atbalstu no Eiropas Savienības. Tā kā krīze attīstījās un um, radās jauni šķēršļi, uh, jo migranti un bēgļi rada jaunus ceļus, kā nonākt Eiropā, tika noturēta vēl viena ārkārtas sanāksme 26. Uh, oktobrī, ko sasauca prezidents Junkera kungs, un tā bija arī iniciatīva no kancleres Merkeles kundzes. Viss šīs sanāksmes ir mēģinājums īstenot Eiropas un komisijas migrācijas darba kārtību, paketi, par ko esam runājuši pēdējo divu mēnešu laikā, sadarbībā ar reģiona paplašināšanās valstīm. Es pats esmu no Horvātijas un septiņu nedēļu laikā pie mums ir ieradušies vairāk nekā 350 tūkstoši patvērumu meklētāji, bēgļi, uh, cilvēki, kas ir um, tātad devušies tikai caur mūsu valsti. Uh, Vakardien mums bija ļoti labas debatas ar Pierre Vivant, kas ir atbildīgs par valetas samitu. Tātad papildus migrācijas plūsmas no vidusjūras uh, uh, maršruta no Āfrikas. Bet, nu, tā ir tikai um, problēmas viena daļa, un problēmai mums jāmeklē kopīgi risinājumi. Mūsu šodienas debats organizēsim sekojoši. Sākumā aicināsim izteikties mūsu viesrunātājus, Viņiem uh, tiks dotas aptuveni 8 līdz 10 minūtes. Jums visiem uh, sveiciens jums. Sākumā neredzu ministru Popovskī kungu. Varbūt viņam ārā tikšanās ar mediju pārstāvjiem, bet es domāju, ka viņš kā džentlmenis neiebildīs. Noteikti jāsākumā došu vārdu Roksanda Ninčič kundzei. Uh, Serbijas Republikas ārlietu ministrijas valsts sekretārei. Un pēc tam pievienosies arī mums ministrs. Gribētu sveikt arī SN Altu, kas ir Turcijas ārlietu ministrijas migrācijas patvērumu un vīzu jautājumu nodaļas ģenerāldirektora vietnieku. Un arī Volker Turku kungu, kas ir UNHCR augstā komisāra aizsardzības jautājumos palīgs, un, protams, arī Kristians Letlers, kuru visi ļoti labi pazīstam, viņš ir Eiropas ārējās darbības dienas ģenerālsekretārā vietnieks. Un pēc Leslera, Leslera kunga uzklausīsim komisiju un pēc tam noturēsim debates, kur iesaistīsies gan Eiropas parlamenta deputāti, gan arī valstu parlamenta deputāti. Roksanda Nimčič, lūdzu. Hvala. Thank you, Mr. Plenković. Labdien visiem! Liels paldies! Paldies par iniciatīvu šīs sanāksmes organizēšanai un paldies, ka esat mūs informējuši, darījis mums zinām, ka uh, um, Eiropas parlamentā vismaz džentlmeņi vēl pastāv. So the... Es domāju, ka man izdosies iekļauties uh, man atvēlētajā laikā. Kā jau noteikti daudzi kolēģi, kas seko situācijai mūsu reģionā, zinās, Serbija šobrīd ir ļoti sarežģītā situācijā. Mums no vienas puses ir um, Eiropas Savienības dalību valstis galvenajā Balkānu uh, maršrutā, tātad no kurienes um, ierodas mūsu teritorijā migranti un tātad tiklīdz uh, vien sasniedz citu Eiropas Savienības dalību valstu robežas, viņi dodas prom. Mēs esam ne tikai tranzīta valsts Rietumbalkānu maršrutā, bet esam valsts, kas atrodas starp um, tātad Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir ieceļošanas un izceļošanas punkti Eiropas Savienībā. Kopš šī gada sākuma esam uzņēmuši un snieguši pamat atbalstu gandrīz 400 tūkstošiem migrantu un bēgļu. Pēdējo divu aptuveni nedēļas, la, divu nedēļu laikā uh, ir ieradušies uh, katru dienu vairāk nekā 9000 cilvēku. Šīs uh, tendences pēdējo gadu mēnešu laikā ir pieaugušas. No sākuma bija 3 līdz 4 tūkstoši katru dienu, pēc tam 5 līdz 6. Un tagad, kā jau es norādīju, uh, ir pat gadījumi, kad dienā ierodas gandrīz 10 tūkstoši cilvēku. Nu, protams, um, mazākais šo ļaužu procents grib pieprasīt patvērumu mūsu valstī, salīdzinoši maza daļa. Uh, jo es domāju, ka visiem jau ir pilnīgi skaidrs, kā viņi visi grib doties uz Ziemeļa Eiropu un Rietuma Eiropu. Izaicinājumi, ar ko sastopamies šajā situācijā, ja pilnīgi godīgi runāju, cienītie Eiropas parlamenta deputāti, tad šie izaicinājumi ir um, pārsniedz mūsu iespējas. Bet neskatoties to, pēdējo mēnešu laikā. Esam humāni izturējušies pret migrantiem un bēgļiem, esam ievērojuši, mēģinājuši respektēt viņu um, tiesības uh, cieņpilnā veidā. Uh, ne vietējie iedzīvotāji, ne arī valdība uh, nav pauduši pret migrantu sentimentu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jā, jāizturas cieņpilni līdz šī krīze beidz pastāvēt. Un tādēļ es domāju, ka esam parādījuši, ka esam, varam, un arī mums būtu jābūt daļai no risinājuma, nevis daļai no problēmas. Nu, vēl dažas, eh, daži konkrēti fakti par to, kāda ir reālā situācija. Lielais migrantu vairums, kas ierodas mūsu teritorijā, tiek reģistrēti, Viņiem tiek uh, nodrošināts mājoklis, um, pārtika un arī pamata medicīniskā aprūpe. Nav bijušas neviens pret migrantiem vērsts incidents, ir um, bijuši gan um, dažādas konflikta situācijas savā starpā, starp dažādām migrantu grupām. Un par to vairākas starptautiskās organizācijas, kas strādā ar šiem jautājumiem, ir mūs uzslavējušas. Darām visu, kas mūsu spēkos, lai organizētos un risinātu šo situāciju. Raugāmies uz labajiem piemēriem partneru valstīs, kaimiņu valstīs, citās valstīs, kas sastopas ar šādu pašu problēmu. Ir veikti visi operatīvie pasākumi, kas bijuši nepieciešami. Mums ir ministru līmeņa darba grupa izveidota, kas risina jautājumus saistībā ar migrācijas plūsmām. Mums ir arī rēģēšanas plāns. Gadījumā, ja nu migrantu plūsmas vēl pieaugtu. Un šobrīd mums ir 11 izmitināšanas un uzņemšanas centri austrumu, dienvidu, ziemeļu un centrālajā Serbijā, kas atrodas. Bet, kas attiec tīri uz finanšu pusi, jāsaka, ka pieredzētās migrantu plūsmas rada milzīgu slogu Serbijai. Manuprāt, būtu varbūt nepieciešams jums atgādināt, ka kopš 90. gadiem un Dienvidslāvijas eh, sadalīšanās 90. gados mums vēl aizvien ir aptuveni 40 tūkstoši bēgļu no Bosnijas un Hercegovinas un 200 tūkstoši iekšēji pārvietot personu no Kosovas mūsu teritorijā, par ko mums ir arī vēl aizvien jārūpējas. Līdz šim esam tīri no mūsu pašu budžeta iztērējuši vairāk nekā 500 tūkstoši eiro. Tā ir uh, daļa no budžeta, kas atvēlēti migrācijai un bēgļu jomai, un atlikušajai gada daļai tātad vēl 490 tūkstoši tiks tērēt no šīs budžeta kategorijas. Papildus ir vēl finansējums, kas tiek piešķirts, kas nebija uh, sākotnēji iekļauts um, sākotnēji plānotajā budžetā, ko šobrīd tērē policija, armija, sarkanais krusts. Un esam snieguši atbalstu arī nevalstiskajām organizācijām, cik vien tas ir bijis iespējams. Un tādēļ no sirds aicinātu Eiropas parlamentu padomāt par iespēju sniegt atbalstu Serbijas budžetam. Es domāju, ka arī citām valstīm šāda pati situācija, jo, nu, pretējā gadījumā es nezinu, cik mums uh, lielā mērā izdosies kontrolēt šādu līmeņa krīzi. Esam ļoti pateicīgi Eiropas komisijai par to, ka tika piešķirts miljons eiro um, Serbijai un Maķedonijai ārkārtas vajadzībām un vēl 7 miljoni humanitārai palīdzībai. Šis finansējums, kur vēl aizvien neesam gan saņēmuši, jebkurā gadījumā nebūs pietiekams tās situācijas risināšanai, kāda ir reāli mūsu teritorijā. Un tik līdz iestāsies ziema, līdzekļi būs vēl akūtāk nepieciešami, jo bēgļi un migranti noteikti pie mums uzturēsies ilgāk nekā līdz šim tas ir bijis. Es domāju, ka nevienu arī nepārsteigts tas, ka daļa no mūsu reģiona kaimiņiem, kas arī ir tranzītvalstis, tā kā tās ir Eiropas Savienības dalībvalsts, ir sa saņēmušas 20 reizes lielāku finansējumu no Eiropas Savienības. Tīri migrantu un bēgļu vajadzību apmierināšanai, lai arī tās, cik lielā mērā viņi uzņem, tā tad uzņemas um, krīzes radīto slogu nav tā, ka 20 reizes pārsniegtu mūsu paveikto. Mums ir īpašas bažas, un gribētu pateikties Hauita kungam par to, ka viņš iepriekšējā debatē to jau minēja. Par to, ka ir pieņemts lēmums piešķirt 10% no EPA finansējuma, kas ir paredzēts reformām, pievienošanās, paplašināšanās valstīs, ka tas tiktu novirzīts migrantu krīzes risināšanai. Ja pavisam atklāti runāju, tad mums šķiet, ka tā savā ziņā ir um, mūsu valstu sodīšana par milzīgo darbu, ko esam paveikuši. Es domāju, ka daudz no jums zina, kāda ir mūsu ekonomiskā situācija, kāda, cik daudz līdzekļu esam veltījuši šīs problēmas risināšanai. Uh, mums žēl, ka mūsu reformas cietīs tādēļ, ka tagad ir iestājusies migrā, migrācijas krīze un ir nepieciešams to risināt. Aicinātu jūs pārdomāt tomēr šo lēmumu. Esam gatavi uzņemties savu atbildības daļu, uzņemot vērā ņemamu migrantu skaitu, kuriem jāpavada ziema būs e, Rietumu Balkānu reģionā un maršrutā. Un vēl kāda lieta, kas ir ļoti svarīga, un tūdaļ arī beigšu savu uzrunu, esam veidojuši arī regulāru konsultāciju um, sistēmu, konsultējoties ar reģiona valstīm, lai risinātu um, problēmas, kas at atkārtojas. Mums ir sadarbības protokols Horva ar Horvātijas iekšlietu ministriju, kas ir tiešām ļoti svarīgi, bet ir arī pastāvīga viedokļu apmaiņa un viedokļu apmaiņa, pieredzes apmaiņa par operatīviem pasākumiem ar citām kaimiņu valstīm. 10 minūtes 14 sekundes, tad nu likšu punktu un liels paldies visiem par uzmanību. Liels paldies! Paldies, Ničičs kundze. Uzreiz dodu vārdu Papovskī kungam, Maķedonijas Republikas ārlietu ministram. Liels paldies! Es domāju, ka šis ir īstais brīdis par to runāt, sastopoties ar to, kāda šobrīd situācija. Un pēc tam, kad uzklausījām Hāna kunga teikto par to, ka pastāv risks, ka paplašināšanās process tiek sasaistīts ar migrācijas krīzi, un tad es negribētu gluži likt vienādu, vienādības zīmi. Gribētu sākumā izdarīt nodalījumu starp izaicinājumiem, ar ko sastopamies. Pirmkārt, tās ir uh, valsts, kas ir tuvas izcelsmes uh, valstīm - Turcija, Libāna, Jordānija, kas ir uzņēmuši vairāk nekā miljonu cilvēku um, visai ilgā termiņā. Turcija, manuprāt, um, šobrīd um, Turcija atrodas divi miljoni cilvēku. Tās ir tās uzņēmēja valstis. Um, no otras puses šeit gribētu īpaši izcelt Vāciju, kas uh, kopā ar Austriju, Zviedriju un Beļģiju, tātad um, Rietumu un Ziemeļa Eiropas valsts, kas ir uzņēmuši simtiem tūkstošu cilvēku, kas um, grib tātad. Um, atrasties šajās valstīs ilgtermiņā. Un tad ir tranzīta valsts, kuras ir um, gan Eiropas Savienības dalībvalsts, gan arī trešās valstis. Un šīs valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, šeit ir vismazāk aizsargātās. Un tam ir vairāk iemesli bet, nu, nav gluži viens un tas pats uzņemt 100 tūkstošu cilvēku, kas tātad uh, dodas caur jūsu valsti, ja jūs, ja jūs atbalsta Eiropas Savienība. Um, mūsu gadījumā stāsts pavisam cits. Kas attiec uz cipariem, tad pavisam drīz, drīz būs, ka 500 tūkstoši cilvēku, kas pa Balkānu maršrutu ir um, devušies caur mūsu valsti, aptuveni pusi no uh, tiem um, ir pus, pēdējā pusgada laikā šķērsojuši Maķedoniju, Afganistāna, Irāka, pārsvarā Sīrija, Somālija, nu dažādi šie migrantu profili. Lielākais izaicinājums ir tāds, ka ir ļoti grūti saprast cilvēku motivāciju, ir daudzi, kas dodas bēg no konflikta situācijām, tie ir tie, kam ir visvairāk nepieciešams mūsu atbalsts, bet tajā pašā laikā ir vērojama arī ekonomiskā migrācija. Un tur ir ļoti grūti saprast un izdarīt šo nodalījumu. Mm, riski, ar ko šobrīd sastopamies, ir saistīti ar drošības riskiem. Es domāju, ka nebūs nevienam pārsteigums, ka ir bijuši vairāki ārvalsts cīnītāji, kas ir bijuši šo grupu sastāvā. Nu, protams, procents nav liels, bet šo cilvēku radītie draudi, nu, tajā pašā laikā ir visai ievērojami. Un tieši tādēļ nepieciešams cilvēks reģistrēt un um, veidot šādu detalizētu reģistru ir atpakaļ uzņemšanas risks, jo Maķedonija ir sastapusies ar vairāku dalībvalstu atpakaļ uzņemšanas um, tātad, mm, pie, nosūtītiem pieprasījumiem, un um, vienīgais tātad um, argumentācija ir tāda, ka cilvēkam vienīgais uh, dokuments ir reģistrācija Maķedonijā. Tad nu, viņi lūdz mūs atpakaļ uzņemt šos migrantus. Uh, Maķedonija ir um, tātad uh, valsts tikai ar sauszemes robežām, nu, visticamāk, ar um, izplatni šie cilvēki nenolec, tad jau nu, noteikti, ka devās caur citām Eiropas Savienības valstīm, lai pie mums nonāktu. Tādēļ ir jādomā par visu sistēmu kopumā, par maršrutu drošību un um, pienācīgi jāizturas pret um, patvērumu meklētājiem un jāizvērst no šādas situācijas atkārtošanās nākotnē. Un risks par robežu. Uh, um, slēgšana, cik ilgi tas var notikt um, un kuri tad būs tie pēdējie, kas slēgs savas robežas. Tālāk, kas attiec uz risinājumiem. Esam veikuši vairākus soļus no savas puses, tas ir pilnīgi skaidrs, ir um, pagaidu uzturēšanās, kapacitātes veicināšana. Uh, papildus kapacitāti patvērumu meklētāju atbalstam, viņu nu, cik tātad skaits vēl aizvien ir nedaudz ierobežots, jo viņi mēģina doties uz, uz ziemeļiem, lai nonāktu vai nu Vācijā vai citās rietuma Eiropas valstīs. Ir noturēts vairākas um, konferences par finansējumu, arī Serbijas draugi jau runāja par ideju, ka mm, Tātad šis pasākums varētu būt um, uz um, paplašināšanās rēķina notikt. Tomēr neviena no konferencēm, neviena no vienošanām ne, nesniegs mums ilgtermiņa risinājumu, kas nozīmētu, ka valsts iestādes pārējā laikā uzņemas um, slogu, un tad mēs runājam par desmitiem miljoniem eiro. Protams, ka no mūsu puses būtu lielā mērā jāiegulda darbs uz Eiropas Savienības ārējām robežām, filtrēšana, papildus kontroles. Šķiet, ka tas varētu sniegt risinājumu saprotam arī ar problēmām, saprotam arī problēmas, ar ko saskaras valsts uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Neviens jau nesaka, ka uz Grieķijas salām būtu vienkārši situācija, kur migranti ir vairāk nekā vietējo iedzīvotāju. Bet tajā pašā laikā uzskatām, ka arī mūsu gadījumā tā vietā, lai atbildību vienkārši pārnest, pierakstīt citam, mums jāsaprot, kā risināt šo problēmu, cik vien tuvu iespējams avotam izcelsmei. Mums bija šķitis, ka Frontex klātbūtne uz mūsu robežām būtu vērā ņemams uh, solis uz priekšu situācijas risināšanai. Tajā pašā laikā mēģinam to divpusēji šobrīd risināt un gribētu uzsvērt, ka sadarbība ar Grieķiju ir uzlabojusies šajā jomā. Un tā nav uh, nejaušība, ka tas ir saistīts ar uzticības veicināšanas pasākumiem. Sadarbība ar Serbiju ir bijusi ļoti produktīva jau kopš paša sākuma. Nu, protams, mums ir vieglāk to paveikt, jo te mēs runājam par cilvēkiem, kas no Maķedonijas ierodas Serbijā. Bet, nu, tāds pašas problēmas, ka mēs saskaramies ar Grieķiju, viņi saskaras no mūsu puses, nu, ir šis ķēdes efekts novērojams. Rīcība uz vietas izcelsmes brīdī nevienam jau no mums nav ilūziju, ka mūsu valstis vienas pašas tiks galā ar šo problēmu, ja nebūs pasākumu, kas mēģinās vismaz mazināt, vājināt konfliktu Sīrijā un cīnīsies ar uh, reālajiem iemesliem migrantu krīzei. Atbildības pārnešana nav um, pieeja, ko mēs atbalstītu. Daudzi minējam um, tātad šīs apstrādes centrus, tātad uh, lietas, ko nevar paveikt Eiropas Savienības dalību valstīs, ka tā tos, šos pasākums varētu veikt kandidātu valstīs un potenciālajās kandidātu valstīs. Jā, arī mums situācija tāda pati, arī mums ir skaidrs, ka mēs šo izaicinājumu neatrisināsim bez Eiropas palīdzības. Bet esmu dzirdējis bažas par uh, um, paplašināšanos no Eiropas parlamenta deputātiem, kas arī šodien izskanēja. Gribētu, lai ir pilnīgi skaidrs. Manuprāt, esošā migrācijas krīze ir signāls, ka Balkānu valstis, kurām vajadzētu būt Eiropas Savienībā, ir jābūt vienā komandā. Tā vietā, lai tagad teiktu, cilvēki no iepriekšējiem paplašināšanās raundiem ir sarūktināti, tādēļ šis būs arguments, lai uh, liektu vai paildzinātu, apgrūtinātu pievienošanās procesu šīm valstīm Eiropas Savienībai. Mēs esam mm, pilnībā gatavi sloga sadalēji. Es nedomāju, ka mums ir daudz citu alternatīvu risinājumu, kas būtu izskanējuši. Tajā pašā laikā nepieņemsim par pašsaprotamu lietas, kas Eiropas Savienībai ir svarīgas. Šeit runā par mieru un stabilitāti un um, es aicinātu nenovērtēt par zemu to slogu, ko mūsu valstis uzņemsies, ja secīgi tiks slēgtas robežas, sākot no ziemeļiem uz dienvidiem, un tad migrantu plūsmas, ja kurā gadījumā turpināsies dienvidos. Serb, domāt, ka Serbija un Maķedonija var mēnešiem ilgi uzņemties šo slogu un uh, mūsu teritorijā uh, no, mū, no mūsu mūsu gadījumā, mūsu teritorijā katru dienu no Eiropas Savienības dalībvalsts ierodas 7000 migrantu, nu, Tā ir milzīga problēma, un tādēļ man, mans pēdējais secinājums būtu jā, sloga sadalēji, bet ne atbildības pārnesēji tādā ikdienas situācijā. Nu, es domāju, ka es ceru, ka šos signālus sadzirdēsiet, un mums izdosies stiprināt mūsu uh, uh, labo sadarbību un gribētu pateikties komisāram Hānam un visai Eiropas komisijai kopumā par to, ka mēģinat rast dažādas risinājumas, kā sniegt atbalstu mūsu valstīm cīņā ar šo izaicinājumu. Paldies! Thank you very much, minister Popovski. Paldies, ministra kungs. Un tagad došu vārdu Esen Autu kundzei. Viņa ir ārlietu ministrijas migrācijas patvērumu vīzi jautājumu nodaļas ģenerāla direktora vietniece Turcijas ārlietu ministrijā. Paldies, cienījami deputāti. Es gribētu izteikt pateicību Eiropas parlamentam par to, ka esat uzaicinājuši Turciju aplūkot migrācijas jautājumus. Manā prezentācijā aplūkošu trīs daļas. Tātad Turcija migrācija, otrām kārtām jaunākā pieredze eh, Sīrijas krīzes apstākļos un trešām kārtām Turcijas Eiropas Savienības sadarbība. Turcija ir viena no visvairāk skartajām valstīm, eh, runāt par nelegālo migrāciju, tā ir gan tranzīta, gan eh, galamērķa valsts. Turcija, kā jūs noteikti labi zinat, uh, ir eh, bijusi izcelsmes valsts 60. Eh, un 70. gados migrācijai, jo notika ļoti plaša eh, migrācija uz Vāciju, kas šobrīd ir, un šobrīd Turcijas iedzīvotāji Vācijā ir aktīvi šīs ekonomikas dalībnieki otrās un trešās eh, paudzes migranti Vācijā un arī citās valstīs Eiropā ir ļoti būtiska sabiedrības daļa. Gadsimtiem ilgi jau Turcija tika uzskatīta par eh, drošu patvērumu cilvēkiem, kas meklējuši patvērumu. Vēstures gaitā esam uzņēmuši dažādas migrācijas plūsmas, eh, kas ir notikušas kā tādi mm, mas, masīvi cilvēku ieplūdumi. Uh, Tātad esam vienmēr bijuši arī migrācijas krustceļos un apmēram 300 tūkstoši uh, dažādas izcelsmes afgāņu, Pakistānu un citas izcelsmes cilvēku, kas dzīvo Turcijā, un mēs esam nodrošinājuši viņiem patvērumu, sadarbojoties ar uh, uh, bēgļu dienestu no ietvaros. Tā ir mūsu politiskā izvēle. Mēs to neesam darījuši, lai uh, saņemtu kādu novērtējumu vai uzslavas no starptautiskās kopienas puses, bet tas ir drīzāk vairāk tāpēc, ka starptautiskā kopiena nespēja tik galā ar Sīrijas krīzi. Uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, un tas ir mūsu pienākums un atbildība mums kā cilvēkiem. Runājot par šo pēdējo masveida ieplūdumu tad ir pilnīgi skaidrs, ka Turcija ir uh, unikāla pieredze šajā jautājumā. Sīrijas krīze ir kļuvusi par vienu vissarežģītāko uh, parādību jebkad vēsturē, kas ir radījusi milzīgas izaicinājumus ne tikai kaimiņu valstīm, bet arī visam reģionam. Patvēru meklētāju, bēgļu un iekšēji pārvietoto cilvēku skaits pasaulē pirmo reizi pēc uh, otrā pasaules kara ir sasniedz 60 miljonus cilvēku. Un uh, šī pārvietoto vai vēgošo cilvēku skaits ir vislielākais kopš otrā pasaules gada. 300 tūkstoši dzīvības jau ir zaudētas uh, šajā uh, konfliktā Sīrijā un 4 miljoni cilvēki ir jau pārbēguši. 2,2 miljoni Sīrijas iedzīvotāju šobrīd ir Turcijā, un tas ir 50% eh, to Sīrijas iedzīvotāju, kas ir pametuši valsts kopš 2011. gada. Mēs esam mobilizējuši visus savus resursus un uh, kapacitāti, lai nodrošinātu šo cilvēku vajadzības. Startautiskās kopienas uh, vārdā 260 tūkstoši sīriešu ir uzņemti 25, 25 pagaidu uzņemšanas uh, aizsardzības centros, un uh, man ir arī daži attēli, ko jūs varat redzēt no šīm nometnēm. Viņiem tiek nodrošināta pārtika, arī nepārtikas produkti, veselības un izglītības uh, pakalpojumi, psiholoģiskais atbalsts, kas ir ļoti svarīgi. Papildus tam divi miljoni sīriešu, kas dzīvo ārpus šiem centriem, arī ir mūsu aizsardzībā un viņi var saņemt eh, brīvus eh, medicīnas pakalpojumus. Vidēji 110 bērni dzimst katru dienu tikai šajās nometnēs vien. Esam 8 miljārdus eh, dolāru šobrīd tērējuši, lai nodrošinātu visus nepieciešamos pakalpojumus kopējais uh, apjoms, ko esam saņēmuši no starptautiskās kopienas, ir bijis ierobežots tikai pusmiljārds ASV dolāru. Tā tad uh, septītajā slaidā, man liekas, jūs arī šo informāciju redzēsiet. Pēdējā mēneša laikā to sīriešu skaits, kas meklē uh, drošību un glābiņu Eiropā, veicot bīstamu ceļojumu pāri vidusjūrai, tad cilvēku skaits ir dramatiski palielinājies Turcijas apņēmīgā rīcība cīņā pret nelikumīgo migrāciju. Te jūs varat redzēt jaunākos uh, ciparus. Kopš uh, šī gada sākuma Turcijas uh, robežsargi ir izglābuši 75 tūkstošus bēgļu Egejas jūrā un aizveduši viņus uz Turciju. Šis skaits ir vairāk kā uh, viss kopējais bēgļu skaits, kas ir jūrās izglābts pie, pie, piecu gadu laikā, tas ir izmaksājis apmēram 5 miljonus mē, um, eiro mēnesī uh, robežu apsardzes dienestiem, kas ir nācis no Turcijas valsts uh, kases. Mums ir jādara vairāk, lai novērstu dzīvības zaudēšanu jūrā, tātad nepieciešams labāk koordinēt visus pasākumus. Kāda ir pašreizējā sadarbības situācija? starp Turciju un Eiropas Savienību. Šobrīd jau notiek spēcīga sadarbība cīņā pret neregulāro un nelikumīgo migrāciju. Mēs sadarbojamies tieši ar Eiropas komisiju, mums ir regulāri kontakti un uh, koordinējam savu politiku un pārunājam uh, turpmāko darbību un plānus. Mums ir uh, laba sadarbība ar Frontexu, mums ir uh, savas eh, darba procedūras. Eh, mums arī drīz būs sakaru virsnieks eh, Ankarā. Un 2013. gada decembrī mēs parakstījām atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Eiropas Savienību un vīzu liberalizācijas process ir uzsākts. E, jaunākie notikumi mūsu kaimiņu valstīs padara šo procesu vairāk kā svarīgu. Mūsu savstarpējā sapratne un sadarbība reģionā ir svarīgi, ja mums ir jāstiprina savs kopējais dialogs, veicinot Turcijas un Eiropas Savienības attiecības. Šajā kontekstā atpakaļuzņemšanas līgums ir ātri jāīsteno un tāpat jāpabeidz vīzu liberalizācijas dialogs. Tie ir izšķiroši faktori, lai efektīvi varētu cīnīties pret nelikumīgo migrāciju. Lai stiprinātu sadarbību un novērstu nelikumīgo migrāciju, Turcija turpinās veikt pasākumus, kas jau uh, Eh, tika minēti vīzu dialogu ceļu kartē. Runājot par kopīgiem soļiem, ko mēs varētu veikt, lai tiktu galā ar šo humāno krīzi, traģēdiju. Jāsaka, kopš Sīrijas krīzes eh, pirmās dienas 2011. gada martā Turcija un kaimiņu valsts ir vienas eh, uzņēmušās to nastu. Neskatoties uz visām grūtībām, Turcija uzņems ļoti svarīgu lomu, lai minimizētu uh, Um, masveida cilvēku ieplūšana Eiropas Savienībā. Tagad ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī izpratne tālāk virzītos divos virzienos, tātad uh, šīs nastas un atbildības kopīgi uzņemšanās. Mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja un jāsāk strādāt uh, pie konkrētiem jautājumiem. Kā pirmais solis uh, būtu tāds, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība spēcīgāk darbojas pārvietojot 160 tūkstošu cilvēkus, tātad tas būtu pirmais solis uz priekšu. Atbilstoši starptautiskiem tiesību aktiem, nodrošinot uh, aizsardzību, prioritāte jādod uh, tiem, uh, kas tiek vajāti savās valstīs. Attiecīgi ir jārisina nelikumīgās migrācijas cēloņi - ekonomiskā, sociālā situācija, nestabilitāte un citi faktori kā karš, konflikts, cilvēktiesība pārkāpuma attiecīgajās eh, šajās migrācijas izcelsmes valstīs. Un tālāk finansiāla palīdzība, lai mazinātu šos eh, cēloņus, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši šajās izcelsmes valstīs. Mums jāstrādā un jāuzlabo uh, riskam pakļauto grupu situāciju, kur arvien vairāk eh, skar mm, eh, šī situācija. Jārod ilgspējīgs risinājums. Un visbeidzot, gribētu pievērst uzmanību Sīrijas bērniem, viņu uh, izglītības statusam Turcijā. Mums ir vairāk kā 600 tūkstoši Sīrijas bērnu Turcijā, un, diemžēl, 400 tūkstoši no šiem bērniem neapmeklē skolu. Iedomājieties, ka bērns jau ir ieradies Turcijā, varbūt, teiksim, 2012. gadā, pirms četriem gadiem, un eh, kopš tā laika, diemžēl, šim bērnam nav bijusi iespēja iegūt kārtīgu izglītību, tā ka negribu to vēlreiz šeit minēt un uzsvērt, bet eh, tā ir tāda kā zaudētā paudze, kas šobrīd veidojas. Sīrijā būs nepieciešami jauni cilvēki viņu valsts uh, atzimšanai nākotnē. Tālāk par atpakaļ uzņemšanas uh, līgumiem tie būtu ļoti noderīgi visā šajā procesā. Uh, krīzei Sīrijā tuvojoties, mēs varam paredzēt, ka būs jaunas migrantu plūsmas. Mums jābūt gataviem tikt galā ar šīm plūsmām, varbūt rīt, ieradīsies atkal cilvēki, mēs neviens to nevaram paredzēt. Mums jāpatur prātā, ka migrantiem nepieciešams vairāk kā tikai šāda ārkārtas palīdzība. Viņiem nepieciešams nākotnes iespējas, kur tiek respektēts viņu tiesības un kur viņi var izmantot uh, attīstības eh, piedāvātās iespējas. Turcija ir gatava sadarboties ar visām pusēm, visiem partneriem, lai migrācijas procesus efektīvi pārvaldītu. Mēs nevaram migrāciju pārtraukt, apturēt, bet mēs to varam pārvaldīt. Mums ir jāmēģina to pārvaldīt tādā iedarbīgā veidā. Visas eh, šīs eh, tendences un notikumi liek Turcijai un Eiropas Savienībai tuvināties. Mums ir jāizmanto šī iespēja. Lielas paldies! Much, Altug, Lielas paldies! Tagad vārds Falkaram Turkam. Paldies eh, priekšsēdētāji par iespēju piedalīties šajā paneļa diskusijā. Ir pilnīgi skaidri, ja mēs paraugamies uz eh, globālo situāciju, tad nevienu īpaši nepārsteidz tas, ko mēs eh, šobrīd piedzīvojam Eiropā. Pēdējo piecu gadu laikā 15 jauni konflikti, tātad, kas tiek vai nodzīvināti, vai uzsākt pilnīgi no jauna. Un, ja rodas šādi konflikti, tad tas nozīmē, ka tiek pārkārtas starptautiskās tiesības, arī cilvēku tiesības, un eh, viens no veidiem, kā tas visskaidrāk parādās, protams, ir cilvēku pārvietošanās, piespiedu pārvietošana, kā arī došanās bēgļu gaitās mēs redzam pēdējo gadu laikā ievērojam pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kur ir eh, spiest doties bēgļu gaitās un ļoti bīstamos apstākļos. Pārstāvot no augsto komisāru bēgļu jautājumos, e, jāsaka, ka mums ir jānostiprina, jāiedzīvina e, starptautiskās pamatiesības Um, uz kurām balstās uh, aizsardzības režīms kā tāds, un tam ir jābūt mūsu atbildības uh, centrā. Te nav runa par to, uh, ka suverēnām valstīm, protams, ir jākontrolē robežas un jāvēršas pret nelikumīgu ieceļošanu, bet uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jārisina situācija arī saskanā ar pienākumiem, kas izriet no starptautiskā tiesībām, kas paredz, ka mums ir jāaizsargā bēgļi un jānodrošina viņiem tiesības pieteikties uz patvērumu. Ja mēs paraugamies uz šo te eh, globālo dimensiju, tad eh, jo īpaši Eiropas kontekstā ir svarīgi paturēt mm, prātā to, ka 9 no 10 bēgļiem uh, dzīvo uh, dienvidos Turcija ir viens no piemēriem, kurā ir vislielākais skaits eh, cilvēku. Runa nav tikai par Turciju, tā ir arī Pakistāna, Irāna, Etiopija, Kenija un uh, Jordānija, uh, kuras uh, šobrīd tik tiešām piedzīvo milzīgu spiedienu uz infrastruktūru un uh, pakalpojumiem. Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka, ja mēs salīdzinām to ar skaitļiem rūpnieciskajās valstīs, tad šīs skaits ir daudz mazāks, pat ja tas pieaug pēdējā laikā, un mēs redzam, ka tas ietekmē, šis fenomens ietekmē dažas valsts vairāk nekā citas. Protams, ka Eiropas Savienībā eh, runa ir par dalībvalstīm, kas atrodas pie ārējām robežām, bet eh, tās valsts, kuras eh, saņem visvairāk bēgļu, ir Vācija, Zviedrija, Austrija, ja arī mēs salīdzinām to ar iedzīvotāju skaitu šajās valstīs proporcionāli, un ir pilnīgi skaidrs, eh, un Eiropas Savienība arī pie tā ir um, smagi strādājusi, ir nepieciešams paredzēt pasākumus, lai labāk pārdalītu atbildības slogu. Ja mēs paraugamies uz ieceļotāju skaitu Eiropas Savienībā, runa ir par astoņiem. Uh, 800 tūkstošiem, ja mēs salīdzinām ar manas pieminētajām valstīm, tas, protams, nav īpaši daudz. Lielākā daļa ieceļotāja Eiropā nāk no nu, deviņām galvenajām valstīm - Sīrija, Afganistāna, kur situācija ir pasliktinājusies, Irāka. Un mēs redzam arī, ka daudzi nu, bēgļiem ir devušies bēgļu gaitās bezcerīguma dēļ, viņi vēlas apvienoties ar citiem ģimenes locekļiem, un viņiem gluži vienkārši nav eh, citu iespēju to darīt likumīgi. Tāpēc viņi dod šajā pārlieku bīstamajā ceļā pāri jūrai ar nestabilām laivām. Tas ir fenomens, kas pēdējo mēnešu laikā ir pieņemies spēkā. Ja mēs paraugamies uz tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienības teritorijā un arī Rietumbalkānos, ja mēs runājam ar viņiem, viņi ir piedzīvojuši eh, traumas un eh, viņi ir pārguruši un bieži vien šajās valstīs nav pienācīga struktūra, kas ļauj uzņemt šos cilvēkus. Tagad vēlos dalīties eh, ar jums eh, informācijā par to, kāda situācija ir, jo īpaši Rietumu Balkānos mēs eh, priecājamies par šo rīcības plānu, par kuru sarunas tika vestas samitā, kurā piedalījās Eiropas Savienības un Rietumu Balkānu pārstāvji 25. oktobrī bija pilnīgi skaidra apņemšanās īstenot pasākums, virkni pasākumu informācijas apmaiņa, eh, sekundārās pārvietošanās ierobežošana, tāpat arī kapacitātes uzlabošana, relokācijas sistēmas izmantošana un tā tālāk un tā joprojām, bet arī atbalsts sniegšana bēgļiem, lai viņi tik tiešām saņemtu nepieciešamo atbalstu, jo īpaši ņemot vērā to, ka viņi ir um, piedzīvojuši traumas un um, viņi ir gluži vienkārši noguruši. Um, Es vēlētos jūs kā deputāts aicināt atbalstīt šo te 17 punktu rīcības plānu. Mums ir nepieciešams to īstenot um, ļoti ātri. Mēs priecājamies par finansējumu, ko saņem no Eiropas komisijas gan īstermiņa palīdzībai, gan arī ilgtermiņa IPA palīdzībai. Mēs priecājamies arī par eh, civilās aizsardzības mehānismu izmantošanu, kas ir ļāvusi 16 eh, dalību valstīm eh, piešķirt 66 palīdzības piedāvājums valstīm, kuras skārus šis fenomens. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši cilvēku uzņemšanai. Nu, pavisam īsi par to, kāds progress pagaidām ir sasniegts. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir izdevies panākt progresu informācijas apmaiņas jomā. Mm, informācijas apmaiņa darbojas ļoti veiksmīgi dalī, mm, valsts starpā. Šobrīd notiek jau, mm, šodien notiek jau trešais koordinācijas pasākums no mūsu viedokļa. Noteikti, protams, ir jāpātrina šo pasākumu īstenošanu lai mēs izveidotu 50 tūkstošu uzņemšanas centru Rietumu Balkānos un arī 50 tūkstošu uzņemšanas centru Grieķijā. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāpastiprina uzņemšanas kapacitāte, jo ir nepieciešams pienācīgi uzņemt šos cilvēkus, eh, jo īpaši paturot prātā, ka ziema tuvojas. Mēs um, arī uzsākam īpašas pasākums, uh, gatavojoties ziemai. 96 miljoni papildus atbalsta Grieķijai ziemas uh, periodā un arī attiecīgajā rietume uh, Balkānu valstīm. Šī ziemas plāna mērķis ir atbalstīt skartās valstis. Un visbeidzot, es domāju, paraugoties uz šo problēmu ilgtermiņā, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešams strādāt arī pie juridiskajiem jautājumiem kopā ar Eiropas Savienību, lai šie cilvēki nebūtu spiesti doties uh, nelikumīgā veidā uz Eiropu un atstāt savu likteni uh, kontrabandistu rokās. Uh, protams, ka uh, Šobrīd ir paredzēts izveidot 22 uh, tūkstošus uzņemšanas centru līdz 2016. gada beigām. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet ar to vēl nepietiek. Bet mums ir jānodrošina arī tas, ka uh, ir iespēja uh, likumīgi ieceļot Eiropas Savienībā. Tās varētu būt stipendiju programmas, tās varētu būt vīzas programmas, piemēram, um, humanitāro vīzu programma ir tikuši, tikuši piešķirts apmēram 8000 vīzas sīriešiem. Uh, lai viņi varētu ierasties un saņemt patvērumu. Tā tad ir virkni pasākumu, kurus mēs varētu īstenot. Ir nepieciešama vispārēja centiena, lai nodrošinātu to, ka jo īpaši eh, Sīrijas eh, bēgļiem kaimiņu valstīs ir iespēja iekļūt likumīgā ceļā, lai viņi eh, neizmantot šos bīstamos ceļus. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies Turkungam! Un tagad vārds uh, Kristianam Lefra kungam, Eiropas ārējās darbības dienas ģenerālsekretāra vietniekam. Paldies, eh, un paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo eh, darba sesiju. Iepriekšējā runātāja jau ļoti plaši izteicās par šo jautājumu. Es mēģināšu pievienot dažus komentārus no Eiropas Savienības perspektīvas. Ņemot vērā šīs eh, bezprecedenta migrantu un bēgļu plūsmas pēdējo mēnešu laikā un ņemot vērā kādu spiedienu, tas ir licis uz ārējām robežām, gan Eiropas Savienības, gan arī mūsu partneru valstu robežām, eh, gribētu sākumā izteikt eh, pateicību novērtēt to reakciju, ko ir demonstrējusi Turcija un arī citas Rietumu Balkānu valstis, tāpat arī vairākas dalībvalstis. Mēs saskaramies ar tādu ļoti daudzšķautņainu parādību. Tur ir runa par ekonomisko un politisko stabilitāti, cilvēku tiesības jautājumiem, drošību, krīzes pārvaldību, human, humāniem jautājumiem, attīstību un vairākiem citiem izaicinājumiem. Mūsu reakcija ko esam izstrādājuši, izveidojuši pēdējo mēnešu gadu laikā, to galvenokārt nosaka divi principi. Pirmām kārtām bēgļu pamatiesību aizsardzība un uh, no otras puses solidaritāte starp visvairāk skartajām valstīm. Migrācijas plūsmu pārvaldība un uh, bēgļu un migrantu tiesību aizsardzība ir kopīgs pienākums Tur nepieciešama visaptvaroša pieeja un sadarbība visu starpā Eiropas uh, Savienības uh, starp valsts starpā, starp Eiropas Savienības institūcijās, starp uh, izcelsmes valstīm, tranzītu valstīm, tāpat arī ar ANO speciālajām aģentūrām un citām reģionālajām institūcijām. Paturot šos principus prātā, Eiropas Savienības starptautiskā uh, rīcība migrācijas jomā ir izvērsusies tādos daudzos veidos. Tā balstās uz apņēmību risināt cēloņus, kāpēc cilvēki tiek izspiest no savām dzīves vietām. Tāpat jāizmanto dažādi ārlietu un ārējās sadarbības instrumenti no Eiropas Savienības puses. Risinot šo situāciju, jā, izmanto konfliktu risināšanas iespējas, jāstrādā pie migrācijas, tāpat laikā jārisina cilvēktiesību pārkāpumi, pārkāpumi jautājumu un jāstiprina migrantu un bēgļu tiesību ievērošanu. Tālāk runājot par konkrētām lietām, ko uzklausījām jau no Turcijas un Rietumu Balkānu pārstāvjiem jau šorīt. Gribētu teikt dažus vārdus par Turciju un pēc tam uh, vēl nedaudz pakomentējuši Rietumu Balkānus. Ieguldījums, ko Turcija ir devusi, lai uzņemtu un uh, nodrošinātu Sīrijas bēgļu vajadzības, jāsaka, viņu rīcība tik tiešām apsveicama un ļoti augstu vērtējama, ņemot vērā Uh, karu Sīrijā. Mēs uh, mēnešu laikā esam uh, stiprinājuši sadarbību, kura jau iepriekš pastāvēja ar Turciju šajā jomā, esam to padziļinājuši un sadarbojamies ar Turciju un meklējam ceļus stiprināt šo migrācijas plūsmu pārvaldību, reģistrēšanu saistītos jautājumus, tāpat ar jautājumu saistību ar atpakaļ atgriešanu un it īpaši tas saistās ar ekonomiskiem migrantiem. Un apsvarot, kā visefektīvāk uzņemt, izvietot lielas eh, bēgļu masas. Eiropas eh, Savienība ir galvenais donors eh, dažādās starptautiskās organizācijās, kura atbalst, kuras atbalsta gan Turcija, gan Jordānija un tāpat arī Libānu, kā Sīrijas kaimiņu valstis centienos uzņemt uh, šo ļoti lielo bēgļu skaitu. Eiropa padomes sanāksmes 23. septembrī un 15. oktobrī uh, ļoti detalizēti izskatīja sadarbības jautājums ar Turciju šajos jautājumos, un 15. oktobrī mm, tika pozitīvi vērtēts Eiropas Savienības un Turcijas kopīgais rīcības plāns migrācijas jomā. Uh, kā sastāvdaļa tādā vēl visaptvarošākās sadarbības ietvarā ar mūsu Turcijas draugiem. Un ceru, ka turpmākajās nedēļās mēs varēsim nodrošināt būtisku progresu īstenojot šo rīcības plānu, jo, kā jūs zinat, pirmais komisijas vicepriekšstādātājs Timerman kungs, viņš atkal dosies uz Turciju turpmākajās dienās, lai aplūkotu visefektīvākos pasākums, lai šos plānus īstenotu ir eh, bijušas eh, diskusijas divās eh, Eiropa padomas sēdēs, datums jau es minēju, un notiks arī vēl viena sanāksme, kas notiks šīs nedēļas beigās starp tātad valsts vadītājiem, lai runātu par papildus finanšu atbalstu Turcijai gan caur Eiropas Savienības budžetu, gan arī dodot dalību valstu nacionālu ieguldījumu. Tālāk par Rietumu Balkāniem. Te atkal jāsaka, ir uh, būtiski intensificēta atbalsta un sadarbības uh, darbība. Īpaši ņemot vērā Luksemburgā notikušo konferenci 8. oktābrī par uh, Rietumu Balkānu migrācijas ceļu un 25. oktobrī notika vadītāja sanāksme. To vadīja komisijas priekšsēdētājs Junkers. Abās šajās sanāksmēs un arī iepriekšējās, uz kurām es atsaucos, tur tika uzsvērta nepieciešamība rīkoties Sīrijā un kaimiņu valstīs, kas uh, uzņem mm, šo ļoti plašo uh, bēgļu plūsmu, kas uh, nāk no Sīrijas. un tāpat arī tos, kas e, caur Turciju dodas uz Rietumu Balkāniem un izmanto tās kā tranzītu valsts un virzās uz Eiropas Savienību, lai e, tātad jādomā, kā labāk organizēt e, šo personu uzņemšanu un tālāk reģistrēšanu. Visas šīs darbības balstās uz finanšu līdzekļiem, protams, nepieciešams arī politiskais ietvers. Rietumu Balkānos un sadarbojoties ar Rietumu Balkānu reģionu. Te mums ir divi galvenie uzdevumi, kas izriet no šīm vairākajām sanāksmēm, konferencēm. Pirmkārt, ir jāīsteno praktiski, praktiskā veidā lēmums, uz eh, kuriem jau atceltās Turku kungs, eh, tātad eh, to, kas izriet no Luksemburgas konferences un 25. oktobra tikšanās. Un otrām kārtām ir jāveicina koordinācija un sadarbība ar un starp reģionu valstīm, lai efektīvi pārvaldītu šīs eh, plūsmas un nodrošinātu bēgļu efektīvu aizsardzību. Mēs, kā, mēs ar ārējās darbības dienestu, mēs kā ārējās darbības dienestu sadarbojamies ar Eiropas komisiju un mobilizējam atbilstošu atbalstu Serbijai un arī bijušajai Dienvidslāvijas republikai Maķedonijai, balstoties uz kopīgu uh, vajadzību novērtējumu. Tāpat arī finansiālām nepieciešamībām nodrošinātu patvērumu, medicīniskus, veselības un izglītības pakalpojumus, un uh, mums nepieciešams visu laiku intensificēt savu darbu, un es domāju, ka mēs uh, jau panākam rezultāts. Tagad ir labāka koordinācija un komunikācija starp dalībvalstīm attiecībā uz migrācijas plūsmām, un labāk tiek izmantota informācija Eiropas Savienībā. Uh, tātad no Grieķijas, starp, caur bijušo Maķedonijas, Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, tātad arī tur notiek divpusēji kontakti, lai stiprinātu uh, tur esošo ārēju robežu drošību. Un Serbija un Horvātija arī ir stiprinājusi savas uh, pārobežu sadarbību un robežu drošības nodrošināšanas pasākums. Tāpat ir lielāka solidaritāte kopīgi uzņemoties šo nastu. Serbija ir uzņēmusi nodrošinājusi vēl papildus 3000 vietas, jau papildus tām 3000 vietām, ko viņi apņēmās nodrošināt. Tā tad notiek būtisks darbs un tāda ļoti iespaidīga centiena no šīs valsts puses. Mēs gribētu aicināt dalību valstis stiprināt šos uh, centienus, mūsu partneru valsts centienus un uh, rast uh, iespējas izmantot civilās aizsardzības mehānismu un dažādi piedāvājumi jau ir izteikti, un es domāju, ka arī te mēs varētu šo darbu tālāk attīstīt. Tāpat turpinās darbs pie labākas Eiropas Savienības ārējo robežu pārvaldības, lai mazinātu spiedienu uz eh, tranzītu valstīm Rietumu Balkānos. Tas tika pārnāts tiešlietu iekšlietu ministru sanāksmē. Uh, vakar, un tas tiks pārunāts arī viņu nākamajā sanāksmē 3. un 4. decembrī, gatavojoties decembra Eiropadomas sēdē, kurā atkal tiks izvērtēt šie pasākumi. Te es arī likšu savu punktu. Paldies priekšstādātāji, atvainojos, ka izteicos nedaudz ilgi. Quick remarks. Paldies Lefler kungam. Tagad vārds kolēģiem, kas izteiks komentārus. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Iepriekšējā runātā ļoti skaidri izklāstīja situāciju reģionā. Es no komisijas puses vēlētos uzsvērt eh, ilgtermiņa eh, sadarbību, kāda mums ir bijusi ar kandidātu valstīm Rietumu eh, Balkānos, strādājot pie robežu kontrols un veicinot arī Eiropas Savienības kapacitāti. Tās ir valsts, ar kurām mēs esam uzsākuši um, iestāšanās sarunas un 23. 24. sadaļu Protams, ka ir skaidrs, ka mums ir jāizteno pasākumu īstermiņā un vidējā termiņā, kā tas izskanēja no vadošo personu puses 24. oktobrī. Un es eh, vēlētos uzsvērt to, cik nozīmīgs ir trīs um, kandidātu valstis, kas um, kā vienlīdzīgi locekļi piedalījās šajā sanāksmē, un viņi pārstāv piedalās arī um, iknedēļas videokonferencēs, viena no tām notiks šopēcpusdienu. Galvenais izaicinājums Rietumu Balkānu valstīm un vispirms eh, Serbijai, bijušajai Maķedonijas, bijušajai Dienslāvijas republikai Maķedonijai ir um, ierobežot sekundāro pārvietošanos, eh, tālāk nodrošināt uzņemšanu bēgļiem, patvērumu meklētājiem. Uh, un pārvaldīt eh, situāciju uz robežas, cik nu tas ir iespējams. Protams, ka intensīvāk reģistrācija un robežu pārvaldīšanas procedūra un risks, kas izriet arī no laika apstākļiem tuvojoties ziemē, varētu eh, palēnināt eh, procedūru un ir iespējams uzņemt mazāk bēgļu Un kā jau kolēģis no ANO beidu komisariāta norādīja, 50 tūkstoši vietu Grieķijā un vēl 50 um, Rietumbalkānos. Serbija un bijušā Dienvidslāvijas republika Maķedonija ir norādījušas, ka ir gatavs iesaistīties šajos centienos un komisija no savas puses vēlas palīdzēt valdībām īstenot uh, savus centienus uh, un uzņemties savu atbildības ar tā pārvaldot robežu un uh, arī um, izmantojot EPA finansējumu lai sniegtu īstermiņa atbalstu humanās palīdzības jomā. Dažu vārdu par EPA izmantošanu šim nolūkam es vēlos norādīt, ka ar EPA mēs strādājam daudzgadu budžeta ietvaros um, un mēs prioritizējam tās vajadzības, kādas ir šajās partnervalstīs, tāpēc mēs arī turpmāk invest, atbalstīsim investīcijas uh, humanās uh, palīdzības institūtu veidošanā un uh, turpmāko mēnešu laikā kolēģi no ECO un arī no civilās aizsardzības mehānismu sniegs savu atbalstu. Mēs tiksimies ar Serbijas ministru šonedēļ, lai izvērtētu, kāds viņuprāt būs vajadzības turpmāko mēnešu laikā, lai mēs varētu viņiem attiecīgi palīdzēt. Vispēcot, tagad mēs saprotam, ka galvenokārt koncentrējamies uz Serbiju un eh, bijušā Dienaslāvijas republiku Maķedoniju. Mēs apzināmies, ka šīs bēgļu ceļš, ja maršruts varētu mainīties, tāpēc mums ir jādomā par tām valstīm, kurām varbūt būs eh, nepieciešams atbalsts nākotnē. Lielas paldies! Lielas paldies, cienījamie kolēģi! Tagad, lai nedaudz strukturētu debatas, vispirms dosim vārdu Nacionālo parlamentu deputātiem no trim valstīm, kuras eh, skar šis jautājums Duzins kungs, kas ir Grieķijas parlamenta pārstāvis. Jums ir iespēja izteikties divi ar pus minūtes, divi ar pus minūtes, lūdzu. Tas ir daudz vairāk nekā mums tiek atvēlēts eh, plenāra sēdē. Tas nav joks, tas ir nopietni, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man ir tāda kā profesionālā eh, deformācija, tā kā esmu strādājis kā universitātes profesors pēdējos gados. Vēlos sākt ar vispārreiz dabas komentāriem. Mēs redzam, ka institūcijas zināmā mērā eh, saļ, saļovās. Bet eh, runājot arī par tādu zināmu atgriešanos pie starpetniskās spriedzes, kas tika tik daudz mazināta Eiropas Savienībā pēdējos 45 gadus, un man šķiet, ka šīs divas stratēģijas mūsu priekšā viena ir uh, tāda kā atbīdīšana, virzīšana atpakaļ, tātad uh, eh, šie bēgļi tiek uzskatīti kā potenciālie iebrucēji, kā ienaidnieki, kas mainīs mūsu pamata idejas un dzīvi, bet šie cilvēki ir eh, cilvēki, kas cieš tie cilvēki, kas riskē ar savu dzīvību, lai uh, iegūtu dzīvi, dzīvību. Un šķiet, ka tas, kā mēs pārvaldam šīs uh, plūsmas, um, atbilstoši mūsu morālajām vērtībām un atbalstībām, tas ir milzīgs uzdevums. Un uh, šajā zivā pusminūtē es gribētu izteikt sešus principus, sešas idejas chronoloģiskā kārtībā, kuras, uh, manuprāt, uh, nosaka, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienības un dalību valstu reakcijai arī Rietumu Balkānos uh, uz šo krīzi tā tad chronoloģiskā kārtībā runājot uh, par uh, šo cilvēku, kurš cenšas cīnīties par savu dzīvību. Pirmkārt, patvēruma pieprasījums ir jāapstrādā ārpus Eiropas Savienības, tātad palīdziet Turcijai, Jordānijai, uh, Libānai atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Otrām kārtām tiem cilvēkiem, kuru pieteikumi netiek apstrādāti ārpus Eiropas Savienības, jāpiedāvā droša eh, iekļūšana pārēja, tā tad eh, caur eh, kontrolēto, kontrolētām robežu čērsošanas vietām un nodrošinot drošus kuģus. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka bērni kāpj uz uh, Eh, kāpšajos eh, peldošajos zārkos. Mums ir tūkstošiem cilvēku, kas ir gājuši bojā, kas ir pazuduši bez vēsts. Eh, nedrīkst vairs to pieļaut tālāk. Pilnīgi humāna aprūpe visiem cilvēkiem, kuriem notiek šī pieteikumā apstrādāšana tālāk. Godīga šo cilvēku izvietošana Eiropas Savienībā Tikai 11 tūkstoši vietas pagaidām ir atrastas eh, bēgļu tālākai izvietošanai. Jānodrošina drošs transports tiem, kas caur Rietumu Balkāniem virzās tālāk uz ziemeļiem un eh, Serbija un Fairam jau ir ziņojuši par eh, to, ko viņi piedāvā šajā situācijā. Un tālāk jārīkojas, jārisina šie cēloņi. Mēs nevaram izmantot uh, sūtīt ieročus uz tām vietām, kur notiek konflikti, jo atsitiens ir tāds, ka mēs dabūsim importēt bēgļus. Noslēgumā teikšu, ka jā, protams, Rietumu Balkāni šobrīd ir kļuvuši par tādu kā valsti, kurā šie bēgļi tādā nepārtrauktā plūsmā, kā tāda čūska virzās uz priekšu, un šis, eh, šī plūsma varētu kļūt par tādu kā draudzības plūsmu starp mums un eh, Rietumu Balkānu valstīm, un Grieķijas parlaments ir apņēmīts films radīt eh, šādu sadarbību arī tālāk. Priekšsādātājs saka paldies, bet pieturēsimies pie atvēlētā izteikšanās laika. Nākošais Ungārijas pārstāvs. I would like to Nemet kungs, paldies kolēģi. Vispirms es vēlos sveikt šeit viesis no Rietumbalkānu valstīm un Turcijas. Es esmu Ungārijas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētāja. Priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, man ir prieks tikties šeit kopā ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu pārstāvjiem, un es vēlētos teikt organizatoriem, ka šie jautājumi imigrācija un starpnieku kari ir savstarpēji saistīti jautājumi un ir ārkārtīgi svarīgi par tiem diskutēt. Mēs te runājām par globālu izaicinājumu un es domāju, ka ir pamatoti eh, sākt ar to, ka mēs vēršamies pret eh, problēmas sakni. Ir zināms cerības, jo mēs šobrīd esam procesa sākumā. Mums ir jādara viss iespējamais, lai tas būtu veiksmīgs process, lai tas būtu iekļaujošs un lai tas būtu atvērts. Un tad tas varētu nest eh, zināmas rezultātus um, nu, relatīvi īsā laika posmā. Ko Eiropas Savienība var darīt? Es vēlētos eh, pieminēt piecas lietas. Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka mums ir jāapkopo uh, humānisms un racionālisms savā pieejā. Nu, tāds ir mūsu Eiropas mantojums, un mums nevajadzētu pieļaut, ka mēdīju uh, radītie tēli um, valda pār mūsu racionalitāti. Otrakārt, mums ir Eiropas Savienībā jāsaglabā vienotība. Man ir šaubas par vairākumu balsojumu par šādiem jautājumiem. Es domāju, ka Nepacietība nav pareizais padomu devējs Eiropas Savienībai īstermiņā. Treškārt, mēs neatbalstām um, pastāvīgu saistošu pārvietošanas mehānismu, jo tas tiek izjusts kā spiediens uz mūsu nacionālo suverenitāti, un tas rada jautājums, pamat jautājums arī par um, imigrāntu tiesībām, tā skaitā. Ceturkārt, ārējo robežu aizsargāšana ir eh, nepieciešama un, un tas ir priekšnoteikums jebkurai valstī un politiskiem veidojumiem. Tāpēc mēs ierosinātu Eiropas līmeņa robežu apsardzes dienestu izveidošanu. Tas ir absolūti nepieciešams, lai novērstu šādu masveidu imigrāciju Eiropas Savienībā. Un vispēcot mums ir nepieciešama spēcīga solidaritāte ar Rietumbalkānu un Turcijas partneriem. Te nav runa tikai par finansiāliem aspektiem. Cienījamie kolēģi, finanses ir svarīgas, bet, kā jau teica um, Maķedonijas pārstāvs Papovska kungs, ir pienācis laiks um, pātrināt uh, paplašanāšanās procesu, un mums ir jāpievērš uzmanība Rietumbalkānu valstīm tieši imigrācijas dēļ. Mums ir jāpievērš šīm valstīm. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad vārds eh, Slovenijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! 16. oktobra do včeraj do 18. ure je v Slovenijo vstopilo 167 tisoč 505 migrantov, kar predstavlja izredno breme za državo z dvema milijonoma prebivalcev. Zato menim, da ima Republika. Pēdējo um, nedēļu laikā ir ieradušies e, mūsu valstī vairāk nekā 160 tūkstoši bēgļu, un tas ir milzīgs izaicinājums, tā tik tiešām ir krīze. Uh, Te ir runa par krīzi milzīgos apmēros, un tas mums ir jāapzinās. Es vēlos teikt, ka imigrācija ir ilgst, ilgstošs ilgtermiņa process, bet pašreizējais eh, imigrā, imigrantu pieplūdums nav uh, tik viegli pārvaldāms, tāpēc mums ir jābūt efektīviem savos pasākumos. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis fenomens pastāv jau ilgāku eh, laiku atsevišķos Eiropas reģionos, un mums ir nekavējoties jāuzsāk pasākumi, mums ir jāizmanto labās prakses piemēri, kas ir dažās dalībvalstīs. Šī ir uh, problēma, kuras risināšanai aktīvi jāpievēršas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, neatkarīgi no tā, kāda ir imigrācijas ietekme uz dalībvalstīm. Uh, pasākumi un imigrācijas un patvērumu uh, politikas jomā ir jāizteno nekavējoties. 25. oktobrī Eiropas uh, dalībvalstu pārstāvi vienojās par um, um, pa, par uh, policistu nosūtīšanu no uh, citām uh, dalībvalstīm. Runa bija par 400 policistiem, bet patiesībā ir tikai nosūtīt pagaidām tikai 70. Mums vajadzētu arī apmainīties un domāt par to, kādas ir mūsu uzņemšanas iespējas. Mums ir jānostiprina Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzību, jo īpaši domājot par um, tām zonām, caur kurām Eiropas Savienībā ienāk lielākā daļa imigrantu. Mums ir jādomā par arī par Eiropas Savienības pamatiem - likuma, eh, vara, mūsu vērtības, drošība, un to mums nodrošina Schengena. Mums ir labi jāpārdomā, kā mēs vēlamies rīkoties nākotnē, mums ir labi jāpārdomā, kādai būtu jābūt Eiropas Savienībai NATO nākotnē, vai mēs vēlamies palikt Eiropas Savienības vērtībām, vai arī mēs vēlamies pakļaut Eiropu milzība, milzīgām grūtībām. Paldies! Vārds nākamajam runātājam, Vabrikungam. Paldies, eh, priekšsēdētāja Austrija ir gan tranzītvalsts, gan uzņemošā uh, valsts. Mums mēs esam piedzīvojuši apmēram pusmiljonu um, bēgļu izplūšanu caur mūsu valstī, dodoties tālāk uz Zviedriju, bet mēs esam uzņēmuši diezgan lielu skaitu um, bēgļu. Jāsaka, mēs esam gandrīz Balkānu ceļa uh, galā. Un manas pārstāvētā partija ar milzīgām bažām uh, raugās uz to, ka uh, politisko līderu vidu un arī Um, palīdzības nedēļu uh, vidū uh, samazinās šis atbalsts bēgļiem. Vācijā tie ir 6 līdz 7 tūkstoši dienā. Um, tātad sam, samazinās to uh, bēgļu skaits, kurus mēs varam uzņemt. Līdzīgi notiek arī citās dalību valstīs, un mēs domājam, ka, kas notiks uh, ziemā, kad mēs piedzīvosim uh, milzīgu bēgļu pieplūdumu. Runājot par pasākumiem, kas būtu jāīsteno, es vēlētos pieminēt tikai trīs. Vispirms mums ir jācenšas palielināt iedzīvotāju atbalstu bēgļu uzņemšanai. Ir absolūti nepieciešams labāk nošķirt ekonomiskos imigrantus no bēgļiem patvērumu meklētājiem. Uh, Um, ir jādomā arī tādiem pasākumiem kā atpakaļ nosūtīšana. Te noteikti ir nepieciešams vairāk uh, likumdošanas un uh, kopīgi centieni par uh, labu patvērumu meklētājiem. Otrs punkts - arī robežu pārbaudīšana. Mm, mēs tik tiešām apbrīnojam Turcijas īstenotos centienus un uzņemot bēgļus, bet mm, to nevar teikt par viņu robežu aizsardzību. Ļoti neliels skaits iedzīvotāju, bēgļu, ja patvēru meklētāji ir tikuši nosūtīti atpakaļ, un ir skaidrs, ka kontrabandisti e, darbojas tādā kā visatļautībā. Jā, robežu kontrolē ir jābūt, e, tā ir jāpastiprina. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, mums ir e, jāpalielina atbalsts uzņemošajām valstīm, Turcija, Jordānija un Libānai, un te manas pārstāvētā um, partija aicina arī Austriju piešķirt vairāk līdzekļu šim nolūkam. Lielas paldies, un tagad vārds Verdučī kungam. Itālijas parlamentu pārstāvim lūdzu. Grazie Presidente innanzitutto per aver. Paldies priekšsādātāji. Gribētu pateikties par šīs ļoti svarīgās sanāksmes organizēšanu sākumā. Pēdējo mēnešu situācija visbeidzot ir norādījis, ka kopējā migrācijas politika ir mūsu um, darba kārtības svarīgākais jautājums. Gribētu gan norādīt uz kavēšanos, um, cik um, lielā mērā komisija pēdējā laikā varbūt nav pietiekami ātri rīkojusies un tā rezultātā um, dalībvalstis ir um, atstātas um, ļoti smagā situācijā vienas pašas, un tas attiec arī uz Itāliju, un te mums jārunā par Eiropas vērtībām, ģeopolitiskajiem drošības aspektiem, un tam ir um, milzīga ietekme uz visu Eiropu, un tas um, apšaubam Eiropas pamatvērtības, bez kurām Eiropa vienkārši nevar pastāvēt. Rietum Balkānu maršruts un 25. oktobra samits ir parādījuši, cik ļoti svarīgi ir kontrolēt migrācijas plūsmas uz robežām un cīnīties ar šo vergu tirzniecību. Bet ir ļoti svarīgi elementi, kas būtu jāmin, tajā skaitā arī uh, paplašanāšanās process, kas ir ticis minēts šodien. Šeit ir um, svarīgas arī attiecības ar Turciju un paplašanāšanās process kopumā, un kas attiec uz Turciju, gribētu norādīt, ka viņiem noteikti ir jābūt um, krīzes situācijas pārvaldības atbildības jomā, un mums ir jāuzsver saikne starp Eiropas kaimiņu attiecību politiku un migrācijas politiku. Itālijas samitā mēs um, esam atbildējuši uz um, konsultāciju pieprasījumu, uzsverot īpaši vajadzību aktualizēt un no jauna um, aktualizēt Eiropas kaimiņu attiecību politiku, lai labākā veidā varētu um, sadarboties ar kaimiņu valstīm, kaimiņu kaimiņiem, jo īpaši šeit jārunā par rietumu kaimiņiem. Un tas norāda, ka ir sistemātiski jāpieiet mūsu attiecībām arī ar Krieviju. un jārunā ar uh, migrantu, tātad migrācijas izcelsmes valstīm, subsahāras Āfrika, visa Āfrika, un kas attiecas uz Balkānu maršrutu, tad tur nevajadzētu varbūt pār, pārmainīt uh, un domāt tikai par vidusjūras reģionu. Jo ir arī sauszemes maršruti, kas sākas uh, vairākās valstīs, un mēs gribētu, lai uh, Valetas samitā tiktu pievērsta uzmanība Dublinas regulē, jo tā ir ne tikai novecojusi, bet tā ir vairāk arī vērā ņemam mīnus. Paldies! Uh, Aleknēts kundze no Lietuvas, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt uh, lietuviešu valodā jūs uzrunāt. Ja drīkst, labi tad nu izmantošu šo iespēju un izmantošu tulku pakalpojumus. Man ir liels prieks, ka šodien pie mums ir ieradies UNHCR pārstāvis, kā arī ārējā darbības dienesta pārstāvis un Rietumu Balkānu valstu kolēģi. Gribētu tieši tāpat kā kolēģi sākumā norādīt uz um, Turcijas palīdzību cīņā ar bēgļiem, un tā kā esmu arī OECD parlamentārās asamblējas locekle, zinu, cik daudz Turcija ir strādājis, ļoti augstu vērtēju viņu atbalstu un arī finanšu um, atbalstu saistībā, piemēram, ar atbalstu izglītībai bērniem. Un man būtu kāds jautājums, tas būtu Turcijas pārstāvim adresēts, kas attiecas uz um, cilvēku kontrabandu un cilvēku tirzniecību. Šeit uh, šķiet, ka cilvēki, šie kontrabandisti, kas apdraud migrantus, šķiet, ka viņi darbojas bez jebkādiem ierobežojumiem. Tādēļ gribētu jautāt, vai jūsuprāt ir uh, kaut kādi sadarbības veidi, kas ļautu mums izbeigt šo pazemojošo uzņēmē darbības veidu, kas um, rada arī uzticības trūkums starp dalību valstīm. Un man būtu vēl kāds jautājums UNHCR pārstāvim. Baltijas valstīs mēs saprotam, ka bēgļi ir ne tikai no Sīrijas, bet arī Irākas, Libānas, um, Jordānijas, Pakistānas. Tātad viņi ierodas ne tikai no izcelsmes valstīm, bet arī šīm uh, valstīm, kas ir uzņēmušas, un tur um, tātad cilvēku plūsmas ir milzīgas, um, ir milzīgs slodzi uz šiem valstīm, un arī bēgļu nometnēs ir bieži vien um, ļoti smaga situācija um, vai nu kristiešiem vai citām etniskām vai reliģiskām minoritātēm. Mums šiem cilvēkiem ir jāpalīdz um, Eiropas Savienībai, tas ir jādara. Un vēršoties pie ārējā darbības dienesta, gribētu teikt, ka mēs um, ne, nepārāk bieži runājam par kristiešu vajāšanu tomēr. Redzam, ka um, tās plūsmas vislielākās ir tur, kur ir vismazākā tolerance pret uh, reliģiskām un citām uh, minoritātēm un cilvēki, kas uh, bēg no Irākas un no citām valstīm, reizēm ir jāsaka arī šo valstu totalitārie režīmi rada apdraudējumu gan šīm valstīm, gan arī demokrātijai kopumā. Iespējams, ka mums nāksies kādā brīdī cīnīties ar situāciju, ka pasaulē vispār nebūs vairs nekādas kultūra dažādības. Gribētu jautāt, kāds ir ārējā darbības dienesta viedoklis. Paldies! Liels paldies, paldies par uzdotiem jautājumiem. Tad, Tagad vārds Klodam Adamam, eh, Luksemburgas deputātam. Si, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties paneļa diskusijas eh, dalībniekiem par viņu apņemšanos un arī par to, cik eh, viņi pareizi ir aprakstījuši situāciju savās valstīs. Vispirms jāsaka, ka es piekrītu Asabam kunga eh, bažām par to, ka eh, risks tam, ka eh, ja mēs aizmirstam par Eiropas Savienības pamatvērtībām, mēs varam pilnībā iznīcināt šo Eiropas sapni. Diemžēl dažas valsts ir pieslē, pievērsušās pārlieku lielam nacionālismam. Uh, Imigrācijas radīto izaicinājumu pārvaldīšana nozīmē mums politiķiem vairākas lietas. Vispirms eh, cilvēku eh, tiesību ievērošana ir jākļūst par pienākumu, pienākumu visiem. Eh, tā skaitā patrot prātā atpakaļ nenosūtīšanas principu, tāpat arī um, ir jāsaprot, ka cilvēkam ir tiesības netikt aizturētam, ka viņam ir tiesības uz ģimenes dzīvi un tā tālāk un tā projām. Uh, Imigrācijas e, izaicinājumi nozīmē, ka mums ir nepieciešama kopīga atbildes reakcija Eiropas Savienībā, protams, bet arī kopā ar Eiropas Savienības kaimiņiem, tas, kas lieliski tika izklāstīts arī šodien. Treškārt, nav uh, tāda uh, brīnuma līdzekļa, kas ļautu atrisināt šo situāciju. Mums ir nepieciešams īstenot uh, budžeta jomā centienus un tāpat arī humanās palīdzības jomā. Tāpēc nevajadzētu atgriezties pie slēgtām robežām un nacionālismu, kas bieži vien mūs ir novedis strupceļā, lai neteiktu pie kara. Luksemburga septembrī ir uzņēmusi 374 patvērumu meklētājus, 381 um, pieteikums tika iesniegts oktobrī. Nu, tas varbūt šķiet pavisam neliels skaitlis. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Turcijas un Maķedonijas pārstāvju sniegtajiem datiem, bet runa ir par cilvēkiem, kas vēlas palikt Luksemburgā, un Luksemburgas iedzīvotāju skaits ir 500 tūkstoši. Tāpēc man šķiet, ka Luksemburga ir īstenojas centienus, un es ar tiem lepojos kā Luksemburgas pārstāvis un 76% Luksemburgas iedzīvotāju uzskata, ka Luksemburgai ir morāls pienākums uzņemt uh, patvērumu meklētāju, 60% ir gatavi solidarizēties ar bēgļiem. Luksemburgas valdība ir reaģējusi ātri un pareizi, uzņemot imigrantus un tos pārdalot. Bet, protams, ka tas nav problēmas risinājums. Mums ir jāsāka diplomātskie centieni tuvajos austrumos, tas ir nemazāk svarīgi. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, saka Žubalis kungs. Bēgļu krīze ir parādījusi, ka, cik smaga ir šī problēma, un Eiropas Savienība bieži vien nevar izpildīt dalībvalstu vēlmes. Um, kopējās darbības jomā, un Eiropas institūcijām ir gan mandāts, gan kompetence rīkoties. Ja godīgi runājam, tad svarīgākās Eiropas Savienības iestādes ir ignorējušas problēmu saistībā ar ārējo robežu pienācīgu aizsardzību. Ir novērojamas nekontrolētas nelikumīgo, nelegālo bēgļu plūsmas um, no dienvidu un austrumu uh, robežām, bet komisija, kas ir atbildīga par Eiropas Savienības tiesību īstenošanu, nav izmantojusi savas ekskluzīvās pilnvaras, lai nodrošinātu to, ka saistības tiek pildītas atbilstoši Schengens līgumam. Un attiecīgās dalību valstis un Eiropas komisija rīkojās tikai tad, kad uh, laika un iespēja vairs nebija pienācīgi novērtēt problēmu un cīnīties ar krīzes iemesliem. Vēl jau vairāk Eiropas pilsoņu bailes ir um, novedušas pie tā, ka um, labējie spēki tiek stiprināti Eiropas politikā un mums ir jādomā par bažām ko tas, um, un riskiem, ko tas rada. Tādēļ aicinātu gan Nacionālo parlamentu, gan arī Eiropas parlamentu deputātus padomāt un jautāt, vai mums nevajadzētu sākt atklātas diskusijas par to, ka Eiropas iestādes var būt efektīvākas, kā nodrošināt, ka tās uh, rīkojas un pilda savus pienākumus. Galu galā tas ir mūsu interesēs izveidot tādu sistēmu, kas darbojas, lai pienācīgi notiktu informācijas apmaiņas starp Eiropas iestādēm un valdībām, kā arī dalību valstu parlamentiem. Tas mums ļaus aktīvāk monitorēt un izvērtēt Schengenas līguma īstenošanu, kā arī citu dalību valstu pienākumus, kas ir atspoguļots Eiropas Savienības likumos. Neaizmirsim, neaizmirsīsim, ka dalībvalsts nevi iestādes ir lēmumu pieņēmēji attiecībā uz svarīgākiem strateģiskākiem jautājumiem saistībā ar drošību un mūsu cilvēku labklājību. Paldies! Jā, vielen dank, Fodusnā. Eh, Jā, liels paldies, priekšsēdētāji, saka Galer kungs. 17 eh, komisijas, 17 eh, punktu komisijas plāns ir jāīsteno naudas. Eh, iespējas gluži vienkārši tagad atsaukties uz nacionālismu, teikt, ka tas uz man, man neatiecas. Mums ir labāk jākontrolē ārējās robežas. Eh, ja mēs runājam par eh, Sīriju, tā varbūt nav šodien galvenā tēma, bet Lībija, es domāju, ka mums ir jāuzsāk trešais posms mūsu jūras operācijās Ārējā robeža par, patiesībā ir runa par uh, Grieķijas un, uh, un Turcijas uh, robežām, un te mums ir jāizno kopīgi centieni. Ja cilvēki dodas jau Maķedonijas virzienā, tad tas ir tāpēc, ka mēs neesam tikuši galā ar saviem uzdevumiem. Un uh, mums ir jāuzskata tas viss par mūsu kopīgo uzdevumu, proti šo ko, uh, robežu kontrolēšanu. Turcija līdz šim ir paveikusi lielisku darbu uzņemot tūkstošiem eh, bēgļu, šie cilvēki netiek uzņemti naidīgi, eh, tas tik tiešām ir atzinības vērts. Nu, mēs tiešām jūs varētu slavēt par to, un tāpēc arī finansiāli mums vajadzētu sniegt vairāk atbalstu uh, Uh, tur, kur ir vislielākais skaits uh, bēgļu, tāpēc mums ir jāsniedz atbalsts uh, Turcijai, lai viņi varētu ilgstošāk un labāk uzņemt šos cilvēkus. Bet tagad daži kritiski punkti. Man būtu jautājums Turcijas pārstāvei, vai jums nav nekādas likumdošanas, kas aizliegtu uh, cilvēku kontrabandu, jo ir, ir tik daudz cilvēku, kas um, piegādā šos eh, bēgļus uz Egejas jūras krastiem, vai tiešām nav iespējams ar likumdošanas palīdzību, ko darīt. Eh, runa ir par eh, korumpētām struktūrām, kas nopelna milzīgas summas, izmantojot cilvēku bezcerīgumu. Un, kas attiec uz Grieķiju, tad es vēlētos uh, jūs aicināt izmantot savas iespējas, lai novērš to, ka uh, cilvēki nekontrolēti pamet valsti. Ir jāizsnin arī uh, pasākumi saistībā ar atpakaļ uzņemšanas likumdošanu. Tas būtu arī viss no manas puses. Paldies! Thank you, President. Firstly, solidarity to... Liels paldies! jā, gribētu paust solidaritāti Turcijai, Grieķijai, un, um, jā, problēma tiešām nopietna, tādēļ gribētu paust solidaritāti jums tāpat kā jūs mums. Legāliem maršruti, jā, arī tas ir svarīgs, mēs nepildam varbūt savus pienākumus, Daudzi no mums um, norāda, ka tā būtu jādara, un jums arī tas ir jāatzīst. Ir jāatzīst, ka ir humanitārā krīze, un arī paši bēgļi um, dzīvo tiešām milzīgā nabadzībā, šausmīgos apstākļos, un ir uh, nepietiekama humanitārā palīdzība. Nu, to neesam šo problēmu radījuši ne jūs, ne mēs, bet mums ir jārod veids, kā to risināt. Un treškārt, paldies Serbijas kolēģiem par to, kas tika norādīts saistībā ar šo instrumentu um, pārnesi un paldies, uh, ka komisija nenovēršas un vienkārši neignorē šo lietu. Gribētu norādīt, ka ir samitā teikts, ka būs 5 miljoni jauna finansējuma Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī uh, tas vēl nav ticis piešķirts tādēļ gribētu pievienoties un kolēģiem, kas jautāja, kā Eiropas Savienība rīkosies, jo ir tātad šis pieprasījums pēc 96 miljoniem uh, ziemas dēļ, un ja 5 miljonus nevaram atrast, kur tad 96 atradīsim. Gribētu tiešām dzirdēt uh, kolēģu komisijas, kolēģu un arī runātāju atbildi. Um, tātad um, saistībā uz to, ka tiek, tiek pieprasīts finansējums budžetā un um, bieži vien uh, tas uh, netiek īstenots. Kolēģiem no Serbijas, Maķedonijas un Turcijas. Pat ja cipari nav milzīgi, vai jūs domājat par relokācijas pārvietošanas sistēmām? Pat ja tīri simboliski, tas varētu būt jūsu pienesums. Tādēļ es domāju, ka būtu vērts par to runāt. Un kolēģiem no Turcijas vēl viens jautājums. Cik um, realistiski. Bieži vien par to tiek runāts, bet vai tas ir reāli? Ceturtdienas samitā ir izskanējušas idejas, ka varētu būt vienošanās ar Turciju, cits saka, ka nekā tur nebūs, nu kā, kā jums šķiet? Un Grieķijas kolēģiem, kādēļ Frontex nav uz robežas starp Grieķiju un Maķedoniju? Varbūt um, kolēģi varētu atbildēt, jo šķiet, ka tā būtu tiešām laba ideja. Uh, Un uh, runājot ar Papalskiju kungu, nu jā, tas ir jautājums, uz ko ir jāatbild. Nākamais runātājs - Tanuka kungs. Konvencija tika veidota pēc um, otrā pasaules kara, un uh, tad netika iedau, nebija idejas, ka būs šāda milzīgas bēgļa plūsmas, cilvēki, kas dosies uz uh, rietumu Eiropu, un ka cilvēki vienkārši dosies cauri valstīm, kas ir drošas pēc idejas. Uh, Sadarbības uh, valstis Arābu pasaulē, kas ir parakstījuši Ženēvas konvenciju, bet tās neuzņem Sīrijas bēgļus, lai arī kultūra šiem cilvēkiem ir viena un Serbijas. Ministrs jau skaidri norādīja, ka 400 tūkstoši, tātad lielākā daļa tie ir tranzītbēgļi, kas negrib palikt Serbijā un lūgt patvērumu pieprasījumu tad nu varbūt uh, nav brīnums, ka mm, tātad valdībai tas milzīgas problēmas nerada, bet tad jājautā, vai tiešām tie ir bēgļi. Varbūt ir īstais brīdis tomēr padomāt par um, 51. Um, bēgļu konvencijas uh, panta pārskatīšanu un uh, Vai nav tā, ka šādi rīkojoties mēs atbalstām tikai tos cilvēkus, kas manā valstī grib doties uh, prom no Eiropas Savienības, vai arī atbalstām labējās partijas citās val valstīs? Un ir bažas par uh, teroristu infiltrāciju, bēgļu plūsmās, daudz gan to noliedz, bet es dzirdēju, ka Papovskī kungs ļoti ko skai, uh, svarīgu teica, nav nekāds noslēpums, ka ir uh, ārvalstu cīnītāji, kas ir starp bēgļiem, tad nu gribētu saprast, um, cik, cik to ir un kas ar viņiem tiek darīts, vai viņi tiek arestēti un kādēļ uh, mēs plašāk par to nedzirdam no preses un mēdījiem. Un um, jūs aicinājāt risināt civilu, um, tātad, tā, kara situāciju Sīrijā, bet um, Turcija un Saudi Arābija ir iestājušies atbalstot vienu Mm, Sīrijas um, tātad uh, pretinieku pusi, bet varbūt ir uh, laiks um, tikties Eiropas Savienībai, kaimiņu valstīm, Sīrijai, lai atrisinātu šo traģēdiju, bet es tiešām nedomāju, ka Eiropas Savienība varēs uh, atrisināt visus konfliktus un karus visā pasaulē. Paldies! I would like to propose you to concentrate on aicinātu visu tomēr iekļauties um, minūtē, pusotrā minūtē, jo laiks beidzas, un būtu jauki, ja mūsu runātājiem būtu iespēja arī atbildēt tomēr. Un jā, nu, nav man pateicīgs šodien darbiņš jāsaka. Vai kungam vārds lūdzu? Mislim, da je britko, če si mora. Paldies, priekšsēdētāji. Cik skumji, ka mums Nacionālā parlamenta pārstāvja un Eiropas parlamenta pārstāvjiem šodien ir jāatzīst, ka mēs nezinām, kā atrisināt šo problēmu. Patiesībā mums nav ne jausmas, kā tas viss attīstīsies tālāk. Mēs raugāmies uz Vāciju un uz citām valstīm, kas uzņem lielāko skaitu bēgļu, un mēs gal galā gaidām, ka šīs valstis eh, slēgs savas robežas, un tad mums būs jādomā par to, kā mums Eh, jārīkojas tālāk. Es domāju, ka mums ir nepieciešama vīzija, mums ir jāraugās nākotnē. Mums ir nepieciešams problēmas politisks risinājums. Nedrīkst būt tā, ka Eiropa um, noraugās rokas salikusi klēpī uz to, kā Krievija un ASV nespēja vienoties par risinājumu uh, Sīrijā. Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas aktīvāka loma. Uh, arī runājot par nestabilo situāciju Lībijā un katastrofālo situāciju Irākā. Šodien mēs runājam par vērtībām, par um, multikulturālismu, mēs runājām par, um, par humanismu, bet kādas tad gal galā ir pamatvērtības? Tā ir brīvība, tā ir uh, cilvēka cieņa. Un es domāju, ka Ir pareizi tas, ka Eiropas pilsoņi sagaida no politiķiem to, ka Eiropas Savienība risina problēmas politiski un dara to efektīgi. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους. Sakarafas kundze, paldies priekšsādātāji, gribētu sveikt mūsu vidū viesus un paldies par šo svarīgo sniegto informāciju. Gribētu vērsties pie Atukas kundzes un viņai atgādināt, ka Turcija tiešām ir um, liela, lielas bēgļu plūsmas avots. 200 tūkstoši cilvēku ir ieradušies um, Grieķijas krastos un 630 uh, tūkstoši ir ieradušies kopš šī gada sākuma un cilvēku kontrabandas tīkli jūsu valstī pelna miljonus no šī darba un um, arī uh, mediju avoti, fotogrāfijas mums rāda, ka uh, cilvēku kontrabandisti strādā bez jebkādām problēmām, bez jebkādām bažām. Uh, Un tad gribētu jautāt, kādēļ valsts ar to necīnās ar šiem mm, krimināliem tīkliem un kas ir tie pasākumi, kas ir pārunāti ar Eiropas Savienību, ja tādi ir. Ja mums ir atkārtots izmitināšanas uh, mehānisms Turcijā, varbūt tas atrisinātu šo jautājumu. Tālāk jautājums Leflera kungam. UNHCR ir norādījuši, ka uh, No novembra līdz uh, februārim Eiropā ieradīsies 50 tūkstoši bēgļu. Un um, šķiet, ka šobrīd um, piecas Balkānu valsts, ar ko sadarbojamies, netiek ar to galā. UNHCR ir norādījuši, ka vajadzība pēc 8,5 miljoniem eiro uh, atbalstam um, Balkānu valstīm, tātad ir nepieciešama, lai mm, cīnītos ar problēmām ziemas laikā. Tādēļ gribētu jautāt, kāds jūsu viedoklis un vai tas ir patiesībā sasniedzams uh, mērķis, kas ir izvirzīts. Paldies! Thank you, Chairman. Um, now that the huge... Paldies, priekšsēdētāji, Kārvera kungs. Tagad, kad uh, Turcijai ir um, piešķirt šis finansējums, kā mēs atrisināsim migrantu plūsmas nonākšanu Eiropā un kā nākotnē izvairīsimies tātad pavasarī no atkārtotām migrantu plūsmām. Nu, runājam varbūt tagad par tagadni, bet par nākotni nedomājam. Finansējumam vajadzētu uzlabot situācijas Turcijas robežām. Uh, tajā pašā laikā brīdi, tātad samits, kad vienojās par finanšu paketi, tas tajā pašā laikā pātrināja arī brīdi, kad uh, Turcija pievienosies Schengenai. Um, bet tajā pašā laikā um, Turcija varbūt nepievērš pietiekumu uzmanību savām robežām. Tālāk nākamais jautājums. Um, vai mūsu kaimiņu valsts tiešām ievēro 51. gada konvencijā noteiktos pienākumus, šķiet, ka daudzas valsts ignorē tur noteikto un uh, Kalē mm, šaurumā, tātad Francijas ziemeļos, um, ir milzīgi cilvēku pūļi, kas ir devušies pa um, tātad um, Balkānu maršrutu, grib nonākt apvienotajā karalistē un ir aplēsts, ka 80% um, cilvēku tur ir ekonomiskie migranti. Tādēļ gribētu jautāt priekšsēdētāji, kādēļ mēs neizpildam 51. Uh, gada un 67. gada konvencijā noteikto. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Thank you for. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, ka ļaujat arī Norvēģijai piedalīties šajā starpparlamentārajā sanāksmē. Jā, runājot par šo traģēdiju, jādomā, kurš eh, atjaunos Sīriju. Šobrīd visspējīgākie eh, cilvēki pamet eh, Sīriju. Mums ir jāanalizē, kāda ir cēloņa šim konfliktam. Un minēšu varbūt dažus no tiem. Tas, ka netiek pieņemts minoritāšu tiesības, nav dalītas kopīgas eh, varas tradīcijas, tūkst, eh, trūkst eh, tolerants dažādās izpratnēs un pārāk dominē reliģija ikdienas dzīvē. Tas noved pie tā, ka nav kopīga mēķi, nav kopīga kopības izpratne un valda nabadzība un bezcerība. Karš vai pilsoņu karš nozīmē, ka cilvēki pamet valsti un neatgriežās. Un tad jautājums paliek, kurš tad atjaunos valsts, kad karš beigsies? Jāatcerās, ka ir eh, vairākas eh, valsts, kurām mm, ārkārtīgi pieaug cilvēkums, cilvē, iedzīvotājs skaits, un eh, pastāv arī Nigērijā un Malī, Sudānā un citur konfliktu potenciāls, un tur tas pats varētu atkārtoties. Un Eiropai tas ir tikai sākums šim imigrācijas vilnim no Āfrikas. Mums ir jāskatās, kā risināt problēmas Sīrijā, Un uh, jārūpēs, lai šie bēgļi visi nepaliktu Eiropā, lai viņi varbūt dotos atpakaļ un atjaunot Sīriju. Kurš tad uh, gal galā mm, piešķirs uh, šiem bēgļiem pastāvīgu status, vai tā būs Eiropa, vai ASV, vai kas, vai kā, un kā es teicu, kurš tad atkal atjaunos Sīrijas valsti, tad, kad karš beigsies. Kā es teicu, šis ir pagaidu risinājums. Paldies. Thank you very much. Paldies, priekšsādātājs, saka nākošais runātājs, tā kā Horvātijas eh, deputāti šeit vēlēšana dēļ nav klāt, eh, arī es gribētu izteikt dažus eh, komentārus. 350 tūkstoši ir izgājuši caur mūsu valstī pēdējo mēnešu laikā, un galvenais ir eh, sadarbība un koordinācija ar katru valsti, kas ir šajā migrācijas eh, ceļā. Tas ir svarīgākais, par ko runāja augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvis un citi, un arī ministrs vakar. Mēs cenšamies nodrošināt šo koordināciju, lai būtu laba informācijas plūsma, lai nebūtu pārsteigumi, ka milzīgi cilvēku masas ierodas pie robežām, tad atrodas šķēršļus un tad uh, rodās uh, pilnīgi nepieņemam apstākļus bēgļiem, ir tīpaši ziemas mēnešos Runāt par statistiku atbilstoši mūsu rīcībā esošiem datiem, divas trešdaļas cilvēku varētu tikt kvalificēti kā bēgļi, kā patvēru meklētāji un viena trešdaļa kā ekonomiskie migranti. Es domāju, ka šos ciparus vajadzētu kārtīgi izanalizēt, lai mums visiem būtu skaidra šī aina. Viena minūte izteicos, liels paldies! Eh, brīnišķīgi, 350 eh, tūkstoši ir izgājuši cauri jūsu valstī, bet citas valsts ir saņēmušas, uzņēmušas šos cilvēkus. Maz atšķirība. Tagad kara, eh, Karotas kundzei vārds. organizēto. Paldies, ka esat norganizējuši šo tikšanos ar uh, pārstāvjiem no Maķedonijas, eh, Turcijas, Serbijas valdības. Es domāju, ka šāda veida tikšanās ir ārkārtīgi svarīga eh, mums, eh, dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, kuriem parasti nav iespēja tieši uzklausīt šādus pārstāvjus. Man ir trīs jautājumi no Eiropas Savienības perspektīvas raugoties. Itālijas parlamenta balsts, uh, un es pārstāvu Itālijas parlamentu. Tā tad runā par to, ka Dublinas uh, vienošanās ir jāpārskata. Uh, no Eiropas puses ir programmas, bet tās nedarbojas. Migrācijas jomā, domāju, mums ir jāiesaista tos Eiropas Savienības pilsoņus, kuri šo migrāciju var redzēt tā teikt no ārpuses. Mēs uzklausījām valdību pārstāvis un uh, tā tad ir pastāv problēmas uh, saiknēs starp vietējo nacionālo politiku, kā tas viss izvēršās uh, vēlēšana kampaņās. Un Itālijā, kas notiek eh, tā tad eh, nacionālā līmenī notiek šī bēgļu uzņemšana, bet vietējā līmenī ir eh, jārisina praktiski šie jautājumi cilvēki, kuriem ir jādzīvo blakus šiem migrantiem, un ir interesanti klausīties, būtu interesanti dzirdēt, kā šo problēmu risina citās valstīs. Äh, Paldies! Vēl kāds vēlējās izteikties? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τελευταίο χρονικό διάστημα. Paldies, priekšstādātāji. Saka nākošais runātājs. Pavisam nesen mēs runājām par tām sarunām, kas notiek starp Turciju un Eiropas Savienību. Runā Epidējos kungs no Grieķijas. Ir jāapvieno spēki Grieķijas un Turcijas robežas sar, sargiem uh, Bet eh, šādam apgalvojumam nav jēgas. Eh, ir cilvēki, kas tiek sasēdināti laivās un no Turcijas krasta, tā teikt, sūtīti uz Grieķijas krastiem. Ja jūs domājat, ka tas ir kaut kāds risinājums, jūs varat eh, atrast tīmekļa vietnē lapu Turcijā, kur ir vairāk kā 450 fotogrāfijas, ka notiek eh, tāda organizēta un bēgļu pārsūtīšana uz Grieķiju. Tā tad tiek izmantots gumijas eh, laiviņas, piepūšanas laiviņas, pārsūt cilvēkus uz Grieķiju, tiek eh, pielikti motori šīm gumijas laiviņām. Un burtiski pa 15-20 minūtēm šādu laivu attiet no Turcijas krastiem. Un tāpēc mums ir tik daudz migrantu, kas ierodas Grieķijā. Un Te mēs runājam par Turcijas iestāžu toleranci. Un, eh, ja ņemam vērā, ka katrs no šiem imigrantiem maksā apmēram 1500 eiro par šo transportēšanu, tad varam uzskatīt, ka daļēji šī nauda aiziet Turcijas eh, varas iestāžu makos. Ja mēs gribam risināt problēmu pareizajā veidā, tad mums jāprasa, lai Turcija kontrolē savas robežas. Un Grieķijai ir eh, līdzvērtīgas iespējas arī ir apsargāt savas robežas. Vispārējais ir vienkārši tikai tādas izlikšanās, eh, lai notiks diskusijas un lai Turcija izmantot situāciju un virzītu priekš savas nacionālās intereses. Liels paldies! Arī es vēlētos vēl uh, ko teikt, jo īpaši par pēdējo punktu, ko jūs pieminējāt, Turcija Um, Turcija nosūta uh, cilvēkus uz citām valstīm, tieši tāpat kā um, Grieķija, tāpat kā um, uh, Horvātija, tāpat kā visas pārējās valsts. Proti, tā ir kā ķēdīga, viens nodot šo atbildību tālāk. Un um, gal galā ir jāsaka, ka vai nu mēs pārtrauksim šo ķēdi, vai arī mums gal galā ir jāsaprot uh, situācija Turcijā. Turcija piecu gadu laikā ir uzņēmusi 2 līdz 2,5 miljonus bēgļu. Un mēs nesam snieguši pietiekam daudz atbalsta. Eiropas Savienības dalībās ir samazinājuši savu atbalstu pārtiks palīdzībai manā valstī, Austrijā, citās valstīs. Tādi ir fakti un jāparaugās arī uz situāciju Jordānijā, Libāna un citu vietu. Arī tur situācija ir katastrofāla, tā ir līdzīga. Un ja mēs nevēlamies paraudzīties problēmas, uz problēmas sakni, mēs nevaram sagaidīt tikai un vienīgi, ka Turcija pārtrauks šo ķēdi. Jā, šobrīd šīs jēdzas pāraušana mums izmaksās ļoti dārgi. Varbūt pirms pāris gadiem tas nebūtu izmaksājis tik dārgi. Bet um, pat ja mēs esam varbūt kritiski noskaņot attiecībā uz Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībā, šajā jautājumā man, es pilnībā izprotu Turciju. Mums ir nepieciešama sadarbība, mums ir jādomā par atbalstu robežu apsardzēju un robežu kontrolē. Dublinas vienošanās un visi šie pārējie punkti tie ir jārisina. Mums ir e, jāsniedz atbalsts tām dalībvalstīm, kuras atrodas pie mūsu ārējām robežām. Tāpēc mums ir jāstrādā pie robežu kontrols jautājumiem, pie tādā vārtajiem hotspot punktiem, e, pie informācijas apmaiņas, kā jau teica Plenkovičs kungs, e, šo te Rietumu Balkānu valstu starpā. Uh, Mēs mm, ir jāsādā kopā ar apvienoto nāciju beigas komisariātu, mums ir jādomā par papildus uzņemšanas vietām. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts. Tas viss ir savstarpēji saistīts. Nu, kas attiec uz uh, šiem te četriem miljoniem bēgļu, kas ir Turcijā, 7 līdz 8 miljoni, kas ir Sīrijā vai Irākā vietēji eh, pārvietot. Un eh, tālākais par starpnieku kariem, ja vīne eh, neizdodas panākt, vīnas sarunās neizdodas panākt nekādu vienošanos, ja neizdodas panākt vieni, vienošanos ar uh, Krieviju un citiem partneriem, tad tas tikai turpināsies. Un mēs tikai mēģinām apārstēt simptomus kara beigas ir priekšnoteikums, lai izbeigtos arī šis bēgļu pieplūdums. Tāpēc mums īpaši jāpievērš šī jautājuma risināšanai. Un te mēs varbūt no politiskā viedokļa šo esam piemirsuši, kad es dzirdu, ka Turcija nav ties, tiesisks valsts labāk kaut ko uzlabojusi. Nu, es nedomāju, ka tas būtu pareizi. ja mēs esam eh, kri pārāk kritiski noskaņoti, tas eh, neko labu nesol arī mums pašiem. Mums, mums ir jāsaprot, ka tas, kas šobrīd tuvajos austrumos noteikti notika Eiropā 17. Eh, gadsimtā, 30 gadu karš, tas notika manā valstī, Vācijā. Liels skaits cilvēku gāja bojā no bada, tika nogalināti un uh, savulaik Ali bija, bija protestantisms un uh, katolisms. Un šobrīd līdzīgi notiek starp Rijādu un uh, Tirānu, un varbūt es nezinu arī, cik lielā mērā Ankara tajā ir iesaistīta. Un ja mēs nepārtrauksim šo aborto loku, tad būs līdzīga situācija kā 30 gadu kara laikā savulaik. laika Ja mums neizdosies to atrisināt, tad vispārējo mēs varam tikai ierobežot, kontrolēt, bet ne atrisināt. Tāpēc mums daudz eh, spēcīgāk būtu jārunā par šiem jautājumiem arī vīnas sarunu ietvaros. ja mēs neatrasināsim situāciju Lībijā un šo te bēgļu pieplūdumu no Āfrikas, tad pavisam drīz varēsim te uzstāties ar līdzīgām, sarunā, ar līdzīgām runām par uh, bēgļiem no Āfrikas. Tāpēc es domāju, ir jāpievēršas uh, problēmas risināšanai saknē. Es domāju, ka mums ir jārunā par savas politikas pilnīgu mainīšanu uh, visās jomās, jo pretējā gadījumā neviena no Eiropas Savienības dalībvalstīm netiks galā šiem izaicinājumiem. Ja ik viens turpinās tādā pašā garā un centīsies nedaudz, uh, piesaistīt nedaudz vairāk līdzekļu, nekas netiks atrasinās. Mums ir jādomā par citām prioritātēm politiskā uh, līmenī, Runa ir par konfliktu, kuru mēs nevaram atrisināt vieni paši, ne Vācija, ne arī kāda cita valsts. Tas mums ir jāapzinās. Un ir arī jāpasaka, uh, savulaik Eiropas komisija un Fratīnī pirms 11 15 uh, eh, gadiem ierosināja pasludināt Rietumbalkānu valsts par drošām izcelsmes valstīm un savulaik nacionālās, uh, eh, nacionālajā parlamentā un uh, valdības uzskatīja, ka tas ir Eiropas neprāts un noraidīja šo priekšlikumu. Kad pirms pieciem uh, gadiem mēs runājām par Lampedūzu, komisija piedāvāja kvotu sistēmu un Nacionālās galvaspilsēta, tā skaitā arī manas valsts galvaspilsēta, to noraidīja, paziņoja, ka Dublina un, un viss. Ja mēs to būtu paveikuši pirms pieciem gadiem, tad ja mēs nebūtu atteikušies no šīs atbildības, tad mums būtu izdevies risināt šo problēmu ātrāk. Tā tad ir bijuši priekšlikumi, ir bijusi vesela virkni priekšlikumu par to, kas būtu bijis jādara. Līdz pat šā gada septembrim mūsu dalībvalstu iekšlietu ministri eh, imigrācijas un patvēruma politikas jomā nevēlējās eh, sastrādāties par spīti Lisabonas līgumam, un tāpēc arī nekāds risinājums netika atrasts. Un nu, te nu bija viss 28 viensprāts, ka nekas neva, ko neko nevajadzētu darīt. Tāpēc arī šodien mēs esam tādā situācijā un esam tāds problēmas priekšā, kur mēs nevaram atrisināt. Arī finanšu krīzes ietvaros mēs pavisam uh, negribīgi vienojāmies par, fin, par instrumentu kopumu, kur varam izmantot. Tāpēc mums ir jārod nepieciešamais spēks, lai atrisinātu šo problēmu. Lielas paldies, sirsnīgs paldies visiem, kas ieradās uz šo paneļu diskusiju. Un tagad vārds uh, jums uh, atbildē varbūt apvērstā kārtībā. Vispirms vārds Lēfler kungam. Kristian. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšstādātāji. Mēs uzklausījām ļoti daudz dažādus komentārus. Nespējuši atbildēt uz visiem. Domāju, ka esam dzirdējuši, jā, ka daudz jautājumi tiek minēti, pastāv daudz pretrunu, arī jā, tāds apjukums, neskaidrība, tiek jaukti migranti un bēgļi, piemēram. bija tādas norādes, eh, mājieni vai arī, teiksim, kritika, ka Eiropas Savienība noraida un nosūta atpakaļ bēgļus uz robežām. Nav tā, nav tā. Mums ir juridisks un morāls pienākums uzņemt bēgļus, un mēs to arī daram. Viņu ir daudz, tā ka ir grūti to izdarīt, bet mums ir nepieciešams diferencēt uh, nodalīt tos, eh, šos bēgus no ekonomiskiem migrantiem, kas vienkārši meklē labāku dzīvi, kas ir pilnīgi leģitīmi, bet viņi nav, viņiem nav šī vajadzība būt eh, aizsargātiem. Un tad, kad mēs jaucam kopā šīs abas kategorijas, tad arī tiek eh, sajaukt šīs debats, kā rīkoties ar šiem cilvēkiem un kā virzīties uz priekšu. Mm, saklausīja aicinājums pārskatīt Eh, Dublins mehānismu, Dublins konvenciju. Un eh, jānosaka tādas stingrākas, obligātas eh, kopīgas bēgļu uzņemšanas sadalīšanas schēmas. Tāpat gribētu arī aicināt uh, Tātad bija arī signāli, ka nevajag uh, būt pārāk nepacietīgiem. Tātad jūs paši principā redzat, ka pastāv jau zinām tāda pretruna jūs paši viedokļos, jūs pārstāvat savu valstu valdības, un tātad mēs redzam, ka starp dalībvalstīm nav vienprātības. Ir bijuši priekšlikumi, uh, ko izteikusi Eiropas komisija, rēģējot uz pašreizējo krīzi, kā jau Broka kungs priekšstādātājs norādīja. Mēs jau centāmies uh, kaut ko darīt pirms gadiem, bet uh, nu, nekas nav noticis. Un tie, kas saka, kāpēc mēs reaģējam tik lēnu un tik vēlu, ja jūs uh, pavērojat paši savās valstīs, daži no tiem, kas, jūs, uh, kas izteicāties, jūs zinat, ka notika rīcība, vai arī rīcība tika ieteikta, bet dalībvalsts to reāli nerealizēja. Daudzās vietās Eh, Dienvidu austrumu vidusjūras reģionā, Ziemeļu vidusjūras reģionā, tātad eh, gadiem ilgi mēs esam rūpējušies par rīcību, esam to izstrādājuši, esam mobilizējuši finansējumu bezprecedenta apmēros. Ja mēs skatāmies uz vispārējo Eiropas Savienības finansējumu bēgļu krīzei, tad eh, mēs te runājam par 9 miljārdiem eiro un vairāk, ja tiek salikts kopā viss tātad lai risinātu šos uh, cēloņus, lai nodrošinātu uzņemšanas vajadzības, tāpat tranzītu, mm. tāpat arī šīs uh, flotes misijas uh, jūrās. Tātad 9 miljārdi eiro mēs esam otrais lielākais, tā teikt, sponsors, līdzekļu sponsors pēc augstā komisariāta bēgļu jautājumos šajās minētajās jomās. Laika man nav daudz, es tāpēc eh, neizteikšu citus detalizētus komentārus, bet eh, te bija atsauce uz eh, tādu kā kultūras un reliģisko tīrīšanu tuvējos austrumos. Jā, tas tik tiešām notiek un tas ir nožēlojami, nosodāmi, un šo lietu mēs cenšamies risināt ar savām politiskajām nostādnēm, bet ja mēs runājam par kultūras daudzveidību un starp reliģiju daudzveidību, tad eh, noteiksim parādīsim labu piemēru, ko mēs varam paši darīt Eiropā, tad, kad mēs uzņemam šos cilvēkus, kas, kas mūk no bezcerīgas situācijas savā mājas valstī. Paldies! Thank you, Mr. Brock. I like Paldies, eh, Broka kungs, eh, saka Turka kungs, man ļoti patika jūs noslēdzošās uh, Uh, piezīmes. Nu, pāris komentāri no manas puses. Man liekas, ka šī humanā mobilitāte, cilvēku mobilitāte būs realitāte, kas saglabāsies Eiropa. Ar to ir saskārusies, un mums tagad ir jāmācās to pārvaldīt. Citi pasaules kontinenti ar to saskarās ikdienā. Tagad Eiropai ir jātiek ar to galā tādā pašā veidā. Un, uh, visi ļoti uzmanīgi vēro un skatās, kas notiek Eiropā. Par to liecina mūsu kontakti, un uh, tas, eh, ko un kā darīs Eiropa. Tam būs milzīgs ietekmes eh, un sekas citur. Otrām kārtām mēs saskaramies ar krīzes situāciju un nepieciešama adekvāta krīzes reakcija, bet eh, katrā krīzes apstāklī gadījumā ir arī iespējas. Mani tiešām pārsteidz, ka ir arī cilvēku līmenī tāda solidaritāte pausta Eiropā ne tikai Dienvidu reģionā, bet arī Eiropā šeit, un es domāju, ka tas būtu jānovērtē. Uh, tiesiskā stiprināšana, tā tad cīņa pret uh, cilvēku kontrabandu. Tas viss nedarbosies, ja mēs nestrādāsim arī pie šīs humanās dimensijas, pie tiesiskuma dimensijas, un ja mēs nestrādāsim pie vērtību un aizsardzības dimensijas, mēs zinām jau no savas pieredzes dažādās pasaules daļās, ka uh, šīm, šīs lietas iet roku rokā. Lietuvas pārstāvis izteicās par konfliktiem, pieņemsim, Sīriju un Irāka. Šie konflikti ir ļoti daudz šķautnēni un tiem ir dažādi līmeņi. Un droši vien būtu nepareizi identificēt vienu iemeslu kā eliģiju, kas tam ir pamatā. Es domāju, ka jautājums ir daudz sarežģītāks. Un um, īpaši, ja mēs um, redzam šos 4 miljonus bēgļu, kas jau, jau atrodas kaimiņu valstīs, viņi ir pametuši valsts dažādu iemeslu dēļ. Uh, tāpēc, ka notiek cilvēktiesību pārkāpumi, vajāšanas, viņi bēg no terorismu un ekstrēmismu. Es domāju, ka tas atbild uz Lielbritānijas deputātu uzdoto jautājumu. Mums ir jānodrošina, lai bēgļi, kas bēg no terorismu, un lai viņi varētu gūt drošību. Tālāk Tanakungs no apvienotās karalists uzdeva jautājumu, viņš teica, ka 51. gada konvencija izrietēja no otrā pasaules kara pēckara apstākļiem. Jāsaka, visi cilvēktiesība instrumenti, gan 51. gada konvencija, tā izrietēja no tās pieredzes, kas tika gūta tādām milzīgām cilvēku masām pārvietojoties Eiropā. Pēc otrā pasaules kara bija miljoniem cilvēku, kas pārvietojās Eiropā, un tieši šajā kontekstā tika pieņemta 51. gada konvencija. Te nav runa tikai par kaut kādu individualizētu procesu. Tālāk par Sīriju ir skaidrs, Un mēs arī zinām, ka lielākā daļa sīriešu gribētu atgriezties. Tad, un ja būs uh, politisks izcinājums, es domāju, ka tāda arī ir pieredze, ka bēgļi ļoti vēlas atgriezties. Un uh, vīnas uh, sarunas, uz tā mēs liekam liels cerības, mums tik tiešām ir ārkārtīgi nepieciešams risinājums politiskiem konfliktam. Un visbeidzot, Eiropā mēs nedrīkstam aizmirst, ka ka katram mums ir kaut kāds, eh, kaut kāds, kaut kāda priekšvēsture migrācijas vai bēgļu ziņā, un tāpēc mums visiem ir jārisina šīs dienas realitāte. Thank you, Mr. Chair. Uh... Paldies, priekšstādātāji. Saka Altugas kundze, gribētu pateikties Lietuvas parlamenta deputātai par to, ka viņa šajā diskusijā pievērsās arī cilvēku kontrabandistiem, cilvēku tirgotājiem. Jā, protams, tiešām ir ļoti svarīgi cīnīties pret šiem uh, kontrabandistiem, un Turcijas iestādes uh, tiešām dara visu, kas, tos, kas to spēkos. Varbūt atcerēsieties, ka pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī bija um, pieredze, kad uh, Turcijas robežsārgi mēģināja izvairīties no tā, ka uh, šī krasta apsarde strīdējās un mēģināja izvairīties no šiem spoku kuģiem, bet tika, um, tātad um, viņi izvēlējās citu risinājumu un tagad pārmetās uz um, mazajām gumijas laivām. Drošība tiešām ļoti svarīga, pie tā ir jāstrādā, jāstrādā, bet ar tiem vien nepietiek. Mums ir jācīnās ar problēmas iemesliem. Un Sīrijas, šodien varbūt tā ir Sīrijas krīze, rītdien varbūt tā būs cita krīze gribētu jums arī atgādināt, ka Turcijas iestāžu iespējas cīņā ar šo problēmu un cīņā ar kontrabandistiem un um, stiprinot mūsu robežu aizsardzību, šīs kapacitātes būtu jāveicina, jāstiprina. Tas ir ļoti svarīgi. Jūs jau zināt, ka um, nav vienkārši um, šo problēmu atrisināt un apkarot cilvēku tirgotājs un kontrabandistus, bet gribētu atgādināt, ka arī Egejas jūrā ir um, bijuši konkrēti negadījumi un ir um, ziņojumi, aicinātu jūs visus ar ziņojumiem iepazīties. Mums ir ļoti spēcīga sadarbība arī ar Eiropolu cīņā pret um, cilvēku kontrabandu. Un šodien pēdējais komentārs, ko gribētu teikt. Man ir liels prieks, ka jau tagad Eiropas Savienība apzinās problēmu Un pēdējā laika straujais um, bēgļu uh, pieplūdums Eiropā beidzot ir mainījis situāciju un, uh, diemžēl, arī tas, ka tik daudz cilvēku gāja bojā vidusjūrā, nozīmē, ka sabiedrība ir informēta. Nu, lai arī žēl, ka bija tāda cena jāmaksā, jebkurā gadījumā šobrīd ir jāuzņems atbildība, jādala sloks. Un, protams, ka arī viens no britu kolēģiem šķiet jautāja, vai Turcija gribētu pārvietot, atkārtot izmitināt um, daļu no bēgļiem. Nu, jā, pat ja tā ir tikai, tas ir tikai piliens okeānā, tas būtu svarīgi, tas būtu solidaritātes simbols, tādēļ arī es uzskatu, ka tas ir svarīgi, pat ja 5, 10 tūkstoši, varbūt 1 tūkstots, nu, jebkurā gadījumā tas būtu svarīgi, tīri no atbildības un slogas sadalas skatu punktu raugoties. Lielas paldies visiem! Thank you very much for this opportunity. I will just wrap up. Liels paldies. Paposkī kungs, jā, runāšu par trim centrāliem jautājumiem. Viens no parlamenta, no Nacionālo parlamentu deputātiem norādīja, ka Dublinas regulē ir izaicinājums Eiropas Savienība kopš uh, šī laika, kad uh, vienojamies par normām ir mainījusies. Principā jā, tomēr neaizmirsīsim, ka mums ir kopīgs intereses, kas nav pazudušas. Tātad miers, stabilitāte, drošība, vērtības palīdzot cilvēkiem, kas ir problēmās, un neaizmirsīsim par to. Izdarot secinājumu par politisko ietekmi. Katram no mums ir savi vēlētāji, var teikt, ka Maķedonijā tas ir visai sāpīgi atspoguļojies, jo šobrīd eh, infrastruktūra mm, saskars ar milzu spiedienu, ir milzīgas izmaksas, bet mūsu bažas ir visticamāk tikai desmitā simtā daļa no tām valstīm, kā Turcija, piemēram, kas sastopas ar miljoniem bēgļu, un uh, vēl jau vairāk Vācija, Zviedrija, Austrija, kas ir šī gala, gala mērķa valstis, kas tagad domā par uh, risinājumiem ilgtermiņā, tad pēc tā tranzītu valstīm. Satiec uz stratēģiju, tad, manuprāt, līdz šim mēs esam vienkārši Uh, nodevuši citam atbildību. Ja mēs uzklausām uh, argumentus, tas izskanēja, tad domāju, ka mums visiem um, vajadzētu atzīt Turciju, sastopas ar milzu spiedienu, viņi gadu, gadiem ir atkārtojuši, ka problēmas ir, un tagad, kad um, problēma ir tik liela, mēs saprotam, ka līdz brīdim, kad problēma nav milzīga, problēma tikusi ignorēta, un tas attiec arī uz paplašināšanos. Un, ja, um, Grieķijā, Serbijā, Horvātijā, Ungārijā, es domāju, ka visās šajās valstīs pēc kāda laika Es domāju, ka mēs um, uzņemsimies daļu no sloga, ko paši nesam radījuši, un arī problēmas avotu mēs nevaram ietekmēt, jo, nu, nav tā, ka Sīrijas konfliktu vai citas nestabilitātes iemeslus varētu tik viegli izlabot. Tik runāts arī par diferenciāciju, un viens no parlamenta deputātiem runāja par drošības draudiem, tātad šiem ārvalstu kaujiniekiem, kas identificēti. Ja statistiski runājam, tad uh, pusmiljons cilvēku ir šķērsojuši robežu, vismaz uz Maķedoniju, un pēc tam lielākā daļa tagad ir vai nu um, Bavārijā vai citos um, centrālākos Eiropas reģionos. Uh, pārsvarā tie ir vīrieši, vecums 20 līdz 40 gadi, un mums ir lielas problēmas ar viņu reģistrāciju. Esam šovasar sastapušies ar situāciju, ka 12 tūkstoši cilvēku stāvēja uz robežas, uh, un milzīgs uh, starptautiskais uh, spiediens, tātad laist cauri šos cilvēkus un fiziski. Tīri fiziski nebija iespējams visu reģistrēt, tādēļ nu nezinām, cik daudz ir nonākuši rietumē Eiropā. Problēma, ar ko mēs saskārāmies, bija tātad uh, lēmums vai nu liekt vispār šķērsot mūsu robežu, kas um, pēc būtības nebija iespējams, un nu nevajadzētu mums būt uh, ilūzijai, ka visi, kas ieradās, bija reģistrēti, tīri fiziski tas nebija iespējams. Uh, Tālāk par sekām runājot. Reģistrācija ir svarīga arī šo iemeslu dēļ, un tiek norādīts, ka tātad cilvēki, kas ir, um, ir cilvēki, kas ir identificēti, kas uh, uh, vienā pusē vai citā ir um, bijuši tātad iesaistīti Sīrijas konfliktā, bet viņiem uh, tā tad nav noņemti ne pirksta nospiedumi, ne arī šie dokumenti, nu, nav saprotams, cik to ir un kur viņi atrodas. Un vēl nobeigumā, ja vien mēs nepa, nemainīsim savu stratēģiju, ka vienkārši atbildība tiek novirzīta kādam citam un nepāriesim pie slogas sadalas, un es domāju, ka tas ir visu mūsu interesēs, nu tad um, neizdosies šo problēmu atrisināt. Mēs no savas puses esam norādījuši, ka mums nerada milzīgas bažas, um, tīri tranzīta jautājums kā tāds, mums lielākas bažas rada cīņa ar avotu, un ja vien avots netiks, tā tad šī izcelsme problēma netiks atrisināta, tad eh, gan ekonomiskie migranti, gan bēgļi, nu, problēma turpināsies. Paldies! Thank you, Mr. Brock. Paldies, Broka kungs. Ninčičas kundze saka, gaidot visaptvarošu politisku risinājumu, ko minējāt jūs, un uz kuru ceram no sirds mēs visi, Serbija ir gatava labticīgi un cik vien tās iespējams, tur, um, tātad, cik vien ir mūsu iespējās turpināt sadarboties ar pārējām iesaistītajām, ietekmētajām reģiona valstīm, uh, Rietumu Balkānu maršruta teritorijā, lai labāk kontrolētu un pārvaldītu krīzi. Mēs saprotam, ka mums ir kopīgs mērķis kopā ar Eiropas Savienību, un arī mēs, kas vēlamies pievienoties Eiropas Savienībai. Solidaritāte vēl aizvien ir um, svarīga, un tādēļ mēs um, turpinām uh, arī diskusijas virzienā par migrantu pārvietošanu. Tajā pašā laikā nevar atkāpties no sevis teiktā par finanšu atbalstu, un es tiešām ceru uz um, komitejas sapratni un atbalstu šajā jomā. Paldies! Uh, Liels paldies! Liels paldies jums visiem! Paldies par laiku, ko veltījāt ierasties pie mums! Un paldies arī par jūsu visu komentāriem. Es domāju, ka diskusija bija tiešām ļoti vērtīga. Un man nāca um, par labu tiešām saprast vairākus jautājumus. Tas svarīgākais, tas skaidrākais ir tas, ka ir jāsadarbojas um, Eiropas Savienības valstīm, trešajām valstīm, jo mūsu kopējās interesēs ir šo problēmu atrisināt, un tā ir ārkārtas problēma. Tā ir lielākā problēma pēdējo 30-50 gadu laikā. Tādēļ paldies, paldies, ka ļaujat mums labāk izprast problēmu un mēģināt kopā, kopīgi rast risinājumus. Nu, dosimies pusdienās. Delegāciju vadītāji un, un valstu parlamentu kolēģi dosimies uz 12. stāvu otrā ēkā. Um, pārējie kolēģi var pap papusdienot šajā pašā ēkā, trešajā stāvā. Labu aptīt visiem un tiekamies šķiet trijos. Paldies!